Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, tētie kolēģi. Sveicu uz šodienas eh, ārlietu komitejas sanāksmi. Ceru, ka jums bija vakar produktīva komitejas sanāksme. Acīm redzam, iemeslu dēļ daži no Vācijas kolēģiem pašlaik ir ļoti aizņemti. Tādēļ, ka mēs nelidosim uz Jamaiku. Tas ir pavisam droši. Tātad tagad ķersimies klāt septītajam punktam elektroniskā balsošana ieteikums padomē komisijai un Eiropas eh, ārlietu darbības dienestēm par Hongkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai. Referents Alin Smits, eh, krāt, Alin, vai varētos kaut ko teikt, lūdzu? Jā, pavisam īsi, paldies. Jā, Vācijas eh, delegāti tiešām ļoti, deputāti tiešām ļoti aizņemti, jā, jā, un uh, Mēs dzirdējam, kādi sarežģījumi ir. Jā, un eh, es īstenībā gribētu pateikties eh, par šo izcilo sadarbību. Tā ir eh, lieliska izdevība parlamentam šeit paust viedokli par to, kāda ir situācija Hongkongā un arī pārējā Ķīnā. Un šeit patiešām ir uh, uh, balans uh, panākts, un vienas Ķīnas politika, tas varētu būt arī viena parlamenta politika. Uh, Un esmu priecīgs, ka arī kolēģi šeit ir klāt. Eh, Lielas paldies arī sekretariātam un arī eh, grupas eh, darbiniekiem, kas ļoti cītīgi strādāja. Un ļoti priecājos, ka šodien varam balsot. Un ja jums ir kādu komentāru, labprāt uzklausīšu. Paldies. Paldies, Ansmis. Vai nav vēl papildus komentāri? Jā, tad goja ir prasējusi personālo balsojumu par grozījumu 47 un 98. Tas ir jau sarakstā, jā. Tad mēs varam ķerties klāt balsošanai. Oh, yeah. okay. Mēs sākam. Kompromiss trīs par pret atturas pieņemts. Tālāk. 44 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 47. Personālais balsojums, ko prasīja uz goja. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 22 pret 20. 48 par pret atturas. Pārbaudām 48. 48 pārbaudām. Labrīt, jau. The vote is closed. Beidzam balsot. 25 pret 20 norādīts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 52. Groznieks 52 par pret atturas. Pārbaudām 52. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tas ir noraidīts, skaidri redzami. 53 grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts 26 pret 18. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. 57 par pret pret atturas norēdīts. 58 par pret atturas norēdīts. 59 par pret atturas norēdīts. Mutiskais grozījums 1 par pret atturas pieņemts. 61 par pret atturas norēdīts Pārbaudīsim 61. Sākam balsot. Pagaidiet, Mišel, vai mēs gaidījām jūs, bet tagad varam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 26 pret 19. 62 par pret atturas norēdīts. 63 par pret atturas norēdīts. 64 dalītas balsojums, ko prasa referents, pirmā daļa par pret atturas norēdīts. Otrā daļa par pret atturas atturas norādīts. 65 par pret atturas norādīts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas norādīts. 73 par pret atturas. Mēs pārbaudām 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pret 22. Pieņemts. 74 par. Pret. Atturas. Norādīts. 78 par. Pret. Atturas. Norādīts. 79 par, pret, atturas, norādīts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, atturas, pieņemts. Asnēs četri, Lēnens un Picūskungs par, pret atturas pieņemts. Asnēs pieci par, pret atturas pieņemts. 87 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, labi, pārbaudām 87. Beidzam balsot. 24 pret 21. 87 ir pieņemts, tad 88 par pret atturas pārbaudām. 88. Beidzam balsot. Noraidiet 23 pret 24. 89 pār pret atturas pieņemts. Kompromis 9 pār pret atturas pieņemts. 93 par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas. Pārbaudīsim 95. To. Beidzam balsot. Norādīts. 96 par pret atturas. Pārbaudīsim 96 arī. Sākam balsot. Mēs tagad esam 49 kolēģi. Tagad beidzam balsot. 19 pret 29. Tagad 9, tas bija 96, 97 tagad par pret atturas pieņemts. 98 personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 99 par, pret, atturas, noraidīts. 100 par, pret, atturas, noraidīts. 101 par, pret, atturas, pieņemts apsvērums divi par pret atturas norādīts. Trīs par pret atturas norādīts. Pieci par pret atturas norādīts. Četri, trīs nebija pieņemts, es atvainojos, saka priekšēdētājs. Ejam apakaļ. Četri par pret atturas norādīts. Pieci par pret pret atturas norādīts. 6 par pret atturas. Pārbaudām sesto, sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri norādīts. Septiņi par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi par, pret, atturas, norādīts. 9 par pret atturas. Pārbaudām 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas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 Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 par, pret, atturas, noraidīts. 22 par, pret, atturas, noraidīts. 23 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. 24 par, pret atturas pieņemts. 25 par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas norādīts. 29 par pret atturas norādīts. 30 par pret atturas norādīts. 31 par pret atturas norādīts. 32 par pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. 3-4 pār pret atturas pieņemts. 3-5 pār pret atturas pārbaudām 3-5. Sākam balsot. Viens trūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. 3-9 referents par, pret, atturas, pieņemts, ja? Pārbaudām 39. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 3-6 par pret atturas pieņemts. 3-7 par pret atturas pieņemts. 3-8 par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas noraidīts. Tātad citācijas pirmais grozījums par pret atturas pieņemts un elektroniskais balsojums par uh, ziņojumu kopumā ar grozījumiem sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 45 pret 5 apsveicam referentu. Un tagad mēs varam pāriet pie astotā jautājuma - sievietes dzimuma līdztiesība un klimatiskais taisnīgums. Jā, labs jautājums, vai referents ir klāt, pancērīkungs? Tur jūs esat. Pants Ērikungs, bija jautājums no kolēģa Mihēla Gālera. Ko nozīmē klimatiskais taisnīgums? Vai jūs varētu to paskaidrot mums, pirms mēs turpināsim darbu? Già la decima volta che lo spiego a Galler e lui non riesce a capirla, quindi non è colpa. Jau ento reizi, kad kolēģim Galleram kungam man jāpaskaidro, bet viņš vienkārši nesaprot, nedomāja, ka tā ir mana vaina. Okay, Michael, bist du mit der Antwort einfach... Michael, vai tu piekrīti atbildē? So we come... Labi, tad mēs uh, varam pāriet pie balsošanas. Antonio Panseri, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Nē, nu labi. Tad mēs varam balsot par kompromisu viens par, pret, atturas. Tas bija pieņemts.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 Grozījums 45 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4. Kāda gan problēma? Nu, pa šo laiku jau esam tikuši līdz kompromisu 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 53 par pret atturas norādīts.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 noraidīts. Grozījums 70 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 70. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 63 par, pret, atturas, noraidīts. 64 par, pret, atturas, noraidīts.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 Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 44 pret 5. Apsveicam Pancēkungu. Right. It's 9.30. Pulkstens ir 9.30, pusdesmit, un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Vai pie mums ir ieradies vēstnieks? Nē, pāris minūtes pagaidīsim, iekams ieradīsies Indijas vēstnieks. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item number nine, the debriefing on the 14th. Mēs um, on the 6th of October this year. Jā, mēs uh, tagad varam ķerties klāt pie darba kārtības punkta. Kā jau vairāk kārt esmu uh, atgādinājis, mums ir nepieciešamība padziļināt uh, attiecības ar Indiju. Uh, lai mēs iedibinātu šo ietveru, kas bija pieņemts 2004. gadā, un uh, mēs patiešām kopš eh, pagājušā gada mārta esam padzinājuši attiecības. Tas ir īpaši svarīgi tādēļ, ka Indija un Eiropas Savienība ir divas lielākās eh, demokrātijas eh, pasaulē, un tādēļ tām ir atbildīga atbildība par to, ka pasaulē valdīja tiesiskums. Šodien mēs apmainīsimies ar viedokļiem par to, kāds progress ir sasniegts starp Eiropas Savienību un Indiju nesenajā samitā, kā jau es teicu, nu, notika 6. oktobrī Ņūdelī, un sirsnīgi sveicinu abus runātājus. Pirmkārt, eh, viņas ekscelenci Gaitri Isar Kumar, viņa ir Indijas eh, vēstniece Eiropas Savienībā, Bēļģijā un Luksemburgā. Ļoti labi, ka esat pie mums, un tāpat arī sveicam Izabela Deratri no Eiropas ārējās darbības dienas, dienesta. Viņa atbildība, eh, atbildības starp attiecības starp Eiropas Savienību un Dienvidu Āzijas reģionu. With your views, then I will give the floor to Mr. Latri. <coughs> <clears throat> Tātad vispirms došu vārdu Gaitri kundzēm, pēc tam mums būs diskusija. Labrīt, godātais David Makalister kungs, jūs augstības Eiropas parlamenta deputāti. Es esmu tiešām lepna un priecīga, ka man ir iespēja jūs iepazīstināt ar Eiropas Savienības un Indijas samita rezultātiem. Uh, Šī ir pirmā reize, kad es uzstājos komitejas priekšā un vispirms vēlētos pateikties AFET komitejai, pateikties no visas sirds par jūsu balsojumu un par to, ka esat pieņēmuši Eiropas Savienības un Indijas rezolūciju, par kuru jūsu komitejām nobalsojāt 17. septembrī. Ļoti konstruktīva, ļoti labi sagatavots ziņojums par Indiju. Un e, man radās iespējas, ka tas e, deva tādu pamatu 6. oktobrī notikušajam Eiropas Savienības un Indijas samitam. Man ir bijusi iespēja tikties ar atsevišķiem komitejas deputātiem un personīgi pateikties par viņu ieguldījumu. Tomēr šodien vēlētos pateikties it visiem, kur ir devuši savu ieguldījumu konstruktīvā, pozitīvā un ļoti argumentētā samita sagatavošanā. Tātad, kā jau teicu, 6. oktobrī tika organizēts vienas dienas samits, kas deva ļoti daudz kā pozitīva piedalījās eh, augstības Eiropas komisāra padomas pārstāvi priek, eh, priekšsēdētājs Tusks un komisijas priekšsēdētājs Junkers. Mēs tikāmies eh, un mēs tikāmies arī Eiropas vadītāji tikās arī ar Indijas premjerministru. Es ļoti labi apzinos, ka Eiropas ārējās darbības e, dienests ir pārliecināts par to, un tā ir arī mūsu pārliecība, ka samits bija ļoti veiksmīgs, un tas iezīmē jaunu ēru, jaunu etapu turpmākā dialoga iedibināšanā. Un e, mēs esam nolēmuši publicēt 53 eh, pantu eh, garu sadarbības programmu, kurā mēs sadarbosimies kā kosmosa izpētē, tā arī terorismu apkarošanā. Protams, eh, tirzniecības uzsvars bija ļoti spēcīgs šajā samitā, un mēs runājam kā par reģionālās sadarbības momentiem gan arī par kopīgām interesēm un kopīgām bažām. Bet um, šī konference notika brīdī, kad mēs nolēmām mūsu sadarbību paplašināt un uh, paplašināt uh, jau uz strateģiskās partnerības pilāra. Par tirzniecību runājot. Tā vietā, lai mēs runātu tikai un vienīgi par pārdevēju pircēju attiecībām, mēs vēlējāmies uh, paredzēt sadarbību tādās nozarēs, kuras eh, varētu nebūt tik eh, gludas, un mēs vēlējāmies eh, sagatavot pamatu, lai, piemēram, ja tirzniecības attiecības nenorit tik gludi, kā mēs to vēlamies, tad paredzēt uh, šos traucējumus jau iepriekš. Tūlīt pēc tam mēs organizējām arī turpmākas tikšanās reizes ar Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvjiem. Un uh, ārējās darbības dienesta ierēģi devās uz Indiju Un šajās eh, apmeklējuma reizēs mēs eh, izvērtējām to, kas ir panākts, un šobrīd strādājam pie stratēģijas, jau gatavojot nākamo samitu. Visticamākais, ka tas notiks eh, Briselē, tāpēc mēs esam gatavi strādāt un gatavi sadarboties, un Briselē ieradīsies arī Indijas premjerministrs. Jāsaka, ka darba grupās un sanāksmēs gaisotne bija ļoti darbība, darbīga. Un prioritāte, ar kuru šobrīd Indija vēlas iedibināt ar savu strateģisko partneri Eiropas Savienību. Mēs Eiropas Savienību uzskatām par ļoti svarīgu stabilitātes pilāru šajā mainīgajā pasaulē un šajā daudzšķautņainajā pasaulē. Mēs iestājāmies par kopīgām vērtībām. Tā ir daudzveidība, daudzkulturālība, tiesiskums, pārvaldības forma. Un eh, patreizajā brīdī, brīdī, kad tik daudz, kas notiek starptautiskajā arēnā pasaulē, šī sadarbība ir īpaši būtiska. Abi sadarbības partneri Indijas premjers tiekoties ar Eiropas komisijas un Eiropas padomas vadītājiem uzsver to, ka mūsu sadarbībai ir jānāk par labu abām iesaistītajām pusēm. Eiropas Savienība ir Indijas lielākais sadarbības partners. Un uh, Indija seko līdzi notikumiem Eiropas Savienībā Mēs esam gatavi Eiropu atbalstīt dažādos veidos. Mūsu premjerministrs uzsvēra, ka nākamajā samitā vajadzētu sīkāk piestrādāt pie mūsu sadarbības stiprināšanas. Tātad šajā kopīgajā paziņojumā ar 53 pantiem Ja e, ir kādi jautājumi par šo sadarbības memorandumu, tad esmu gatava uz tiem atbildēt, bet ar šo noslēdzu savu prezentāciju. Paldies! Ambasada! Paldies e, vēstnieces kundzei! Tagad e, Letras kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es atvainojos mana prieksēdētāja Gunāra vārdā, jo viņš nevarēja, iedar, viņš nevarēja ierasties šeit eh, apsvērumu dēļ. Tā viņa šobrīd atrodas Bangladešā, kur viņa pievienojās Mogarīnī kundzē, kur uz Bangladešu devās jau svētdien. Tātad atvainojos par šīm pēdējā brīža izmaiņām. Uh, Es vēlētos pateikties Indijas vēstniecei un varbūt nedaudz eh, pielikt klāt no ārējās darbības dienesta puses, ko mēs eh, guvām no šī samita. Samits eh, bija ļoti vizionārs, da darbības gaisotne bija izcila. Tas bija 14. ES Indijas samits un tiešām iedibināja mūsu strateģiskās partnerības pamatus. Divpusēja sadarbība, bet mēs sadarbosimies arī ar partneriem ārpus šī vektora. Indijas premjerministrs uzsvēra panākto stratēģiskās partnerības iedibināšanā, bet pirms stratēģiskā partnerība uzplauks pilnībā, tas prasīs zinām laiku, bet Kā jau vēstnieks pieminēja, šis dokuments ar 53 pantiem ir pietiekami apjomīgs, bet eh, kopīgajā komunikē mēs uzsvērām mūsu kopīgo sadarbību un vienojāmies par trim kopīgām deklarācijām - cīņa pret terorismu, cīņa pret klimata izmaiņām un e, tīrā eh, enerģija un vieda urbanizācija. Daudz mēs runājam par drošības pasākumiem, īpaši cīņu pret terorismu, kas e, mums šķiet ļoti svarīgs e, aspekts, bet arī kiberdrošības jautājumi, jūrniecības jautājumi, kodola atbruņošanās un kodola ieroču neizplatīšana. Daudz runājām par radikalizācijas apkarošanu Mēs vēlamies stiprināt mūsu sadarbību arī starptautiskā līmenī. Īpaši pretterorisma fórumā un dažādās, dažādos mieru uzturēšanas pasākumos. G20 cīņa pret klimata izmaiņām, dažādas reformas Un arī ārlietu jautājumi šajā samitā tika prioritēti, bet ne tikai. Par to mēs runājām arī darba pusdienās. Mēs runājām par Indijai blakus esošajiem reģioniem, Afganistānu, Nepālu, Bangladešu, bet ne tikai. Runājām arī par Āfriku, runājām par tuvajiem austrumiem, par Turcijā notiekošo. Un lēmām, ka sadarbība Afganistānas jautājumu risināšanā Tur iesaistīsimies abas un arī Āfrikā. Par tirzniecību. Šajā jomā vēlamies redzēt būtisku lecienu uz priekšu, un ļoti aktuāli būtu uzsākt Pasaules tirzniecības organizācijas sarunas. Komisāra Malmstrēma tikās eh, ar Pasaules tirzniecības organizācijas pārstāvi no Indijas puses, un par to mēs runājam arī Ņūdelī. Indijas puse ir lielā mērā um, nobažījusies, un arī mūsu puse par pārtikas drošību īpaši saistībā ar basmatī rīsu importu, un um, jāsaka, ka Indijas puse ir gatava darīt visu, lai šīs bažas kliedētu. Mēs um, izteicām Eiropas Savienības intereses patērētāju drošībā un triseklozols, kas tiek izmantots basmatīrijas ražošanā kā pesticīts, mēs nevēlamies to redzēt Eiropā. Protams, um, Indija vēlas uzsākt augsta līmeņa ekonomisko dialogu. Mūsuprāt, tā ir lieliska ideja, jo, kā jau jūs teicāt, paredzēt varbūt eh, tirzniecības riteņa griešanās pārtraukums jau ir laba doma. Tas attiec arī uz investīcijām. Esam ieinteresētas abas puses. Par šīm trim atsevišķajām deklarācijām īsumā par klimata izmaiņām un zaļo enerģiju. Mēs e, vēlreiz uzsvērām to, cik Eiropā ir svarīgi īstenot Parīzes nolīguma rezolūcijas, un mēs vēlamies stiprināt sadarbību ne tikai tehniskas dabas risinājumos, piemēram, ir vesela virkne jaunu tehnoloģisku risinājumu, kuros e, Indija ir bijis mūsu ilglaicīgs sadarbības partneris. Eiropas Savienībā mēs eh, tikāmies arī ar Kanādas pārstāvjiem, kurus esam iesaistījuši cīņā pret klimata izmaiņām. Sadarbība starptautiskajā saules enerģijas izmantošanas panelī. Indija ir nozīmīgs sadarbības partneris Es e, saprotu, ka šī projekta palaišana ir nedaudz aizkavējusies, un tomēr, sad, e, tomēr sagatavošanas darba turpinās. Eiropas Savienība dara visu, kas tās spēkos, lai iedibinātu klimata izmaiņu dialogu. Un vienojāmies par šo dialogu arī ar Indiju. Kopīgā deklarācija par viedu un ilgtspējīgu pilsētu vidas veidošanu. Mēs vēlamies šādu stiprinātu sadarbību pilsētu vidas eh, sakārtošanā. Eiropas Savienība jau dara ļoti daudz pilsētu vidas sakārtošanā un vēlamies sadarbībā ar Indijas vietējām varas iestādēm nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Ne tikai paraugu prakses apmaiņa par pilsētvidas labāku pārvaldību, bet arī klimata izmaiņu apkarošanu, kā piemēram atkritumu pārstrāde vai pārvaldīšana un ūdens resursu pārvaldīšana. Mēs e, esam paredzējuši 500 miljonus eiro Bangaloras metro aizdevumam un pēc Luknas metro kuram mēs aizdevumu piešķīrām pēc 16. gada samita, šis ir nākamais aizdevums. Tā tad stiprināta sadarbība Eiropas, savien, Eiropas komisijas un Indijas zinātnes tehniskā pētniecības institūta starpā tika parakstīta iepriekšējā mēnesī, un doma ir, ka um, Eiropas Savienības pētniecības uh, institūti sniegs izsniegs grantus uh, daudzsološiem Indijas zinātniekiem. Mēs uh, tam esam paredzējuši 30 miljonus. Par aviācijas nozaru runājot. Jau astotajā gadā tika parakstīts horizontālais aviācijas sadarbības līgums, kas paredz vienādas spēles noteikums arī Eiropas avio pārvadātājiem. Abas puses ir uzsvērušas to, cik svarīgi ir izveidot kopīgu platformu migrācijas plūksnes pārvaldībai, un arī par to mēs vienojāmies 16. gada samitā. Indija ir lielā mērā ieinteresēta arī Eiropas piedāvātajā zilās karteņas sistēmā, zilās kartes sistēmā. Un visbeidzot, sadarbības starp Eiropas Savienības un Indijas parlamentiem. Un arī e, jauniešu jautājumu risināšana un arī sadarbību starp Indijas un Eiropas parlamenta parlamentārajām delegācijām. Vēlētos pateikties šīs komitejas deputātam Predeskungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Un eh, noteikti jūs priecēs dzirdētais, ka komisijas darba programmā 18. gadā mēs esam paredzējuši stiprināt attiecības ar Indiju, uh, un pavisam drīz sāksim darbu pie kopīgā paziņojuma, kurā izskatīsim jaunas Eiropas Savienības Indijas stratēģijas aspektus, un ir paredzēts šo stratēģiju apstiprināt 18. gadā. Tas arī ir kā atbilde Predes kunga rezolūcijā izteiktajai prasībai. Ar to arī beigšu. Paldies! Thank you, Ambassador. Paldies, Vēstniec kundze, paldies, Delatras kundze. Kolēģi, mums ir apmēram pusstunda laika diskusijām. Labprāt, lūgtu jūs pieteikties, ja vēlaties kaut ko teikt. Mums pagaidām trīs pieteikušies eh, Prēdis kungs, Van Orden kungs un Buhner kungs. Vai vēl kāds ir? Vispirms eh, mēs dosim vārdu referentam Kristianam Predam un pēc tam eh, delegācijas vadītājiem Džefrijam Van Ordenam apmēram 5-6 minūtes. Lūdzu, Kristian. <clears throat> Euh, Paldies, priekšsēdētāj, kungs. I speak French. Cheers. Because he's allowed us to use whatever language we want. Yeah. Thanks a lot. So, uh, Melisem... Nu tā tad paldies. Liels paldies, ka esat uh, šeit uh, viesojoties pie mums, uh, vēstnieces kundze. Es sākumā gribētu ļoti atzinīgi vērtēt šo iespēju apmainīties viedokļiem par 14. galotni tikšanos, kas nesen notika. Un, protams, kā mūsu ielikto viesi jau saka, šī 14. galotņa tikšanās bija ārkārtīgi nozīmīga. Tās notikšana vien raksturē šo ciešo saiti starp Eiropas Savienību un Indiju, un dialogs atjaunojas pēc četriem klusuma gadiem. Saiknes starp Eiropas Savienību un Indiju spēcinās mūsu institūcija pilnībā atbalsta šīs partnerības padziļināšanu. Labums no tā būs abām pusēm. Šī galotņa tikšanās neapšaubāmi bija solis šai virzienā. Un tāpat arī es gan bija pārsteigts, bija gandrīz redzēt, ka drošība bija viens no nozīmīgākajiem jautājumiem sarunās Ņūdelī. Un, protams, bija apmierināts ar to, ka bija daudz kopēji paziņojumi. Tāpat arī tika pieņemta deklarācija par cīņu pret terorismu. Tā bija nozīmīga tēma, arī runājot par eh, šo mūsu kopējo dokumentu un par mūsu darbu septembrī. Bija gandrīz eh, konstatēt, ka mēs eh, darbojamies līdzīgā izpratnē, saprotam viens otru. Tagad tāpat runājot par pozitīvo norisi, es gribētu zināt, kāda būtu, nu kā to teikt, kāds būtu vēl nu, tāds a, spēcīgāks a, solis, ko es vēl labprāt gribētu, a, ko jūs labāk gribētu redzēt secinājumies un kas nav tajos iekļauts. Nu, gan no vienas puses drošības jautājumos, un kas būtu bijis, ko jūs būtu gribējuši, bet kas nav šeit ietverts. Nu, teiksim, jautājums par plašākām ambīcijām. Tagad jautājums par eh, brīvās eh, apmaiņas eh, diskusijām un sarunām, kas ir vestas Indijas saruna puse. Ir, nu, un, ir tikušies, ir tikušies abas puses pirms nedaudzām dienām, bet varbūt iespējams skaidrs laiks atlīms par diskusijām, vai mēs esam gatavi izveidot tādu tā kā ceļa kārti, vai tas turpināsies ar, organizējot sēdes. Uh, kas, nu, nav tā būtiski virzīšanās uz priekšu. Un nākamais, trešais jautājums, īpaši vēstnieces kundzei par aktuālo uh, krīzi Rohingu jautājumā un krīzi attiecībās starp Bangladešu un Mjanmu. Vai jūs domājat, ka balstoties uz galotņu tikšanās secinājumiem Eiropas Savienība varētu virzīties uz priekšu, nu, piemēram, jautājumā par humāno palīdzību un tāpat arī koordinējot palīdzību. Un vēl viss tas, kas ir saistīts ar politisko šīs krīzes atrisinājumu. Vai jūs redzat mūsu partnerības nozīmi šo jautājumu risināšanā? Paldies! Merci. Jeff... Paldies. Tagad Džefrijs Van Ordens lūdzu. I don't know why Dan chose to speak. Jā, tas bija franču valodā. Interesanti, vai paldies. Pirmkārt, es vēlētos sveikt eh, viņas ekscelenci Izāru Kumārs kundzi, kā Indijas vēstnieci. Un jāsaka, kā viņa tiešām ir šeit seko izcilējām priekšgājējām un ļoti aktīvi jā, sadarbojas ar parlamentu un uh, tikās ar atsevišķiem deputātiem. Ir klāt arī Indijas delegācijas sanāksmēs. Uh, viņa runāja arī konferenci uzstājās, ko mēs organizējām par ekonomiskajām attiecībām ar Indiju. Mēs svinējām kopā gadskārtējās svinības un šo pēcpusdienu ir uh, sanāksmi par uh, Dienvidaustrumu Āzijas uh, demokrātisko attīstību šeit parlamentā telpās. Un uh, ir arī ļoti labi runātāji, lai diskutētu par visu jautājumu par to, uh, kāda attīstība Dienvidaustrumu Āzijā, kā krustcelēs. Gribu teikt, ka mēs ļoti augsti vērtējam personālo personīgo klātbūtne un aktīvo līdzdarbību kopā ar parlamentu deputātiem. Indijai vajadzētu būt vienam no strateģiskajiem partneriem Eiropas nācijām un Eiropas Savienībai. Un tā vienmēr šķiet drusku tā atstumta. Uh, malā. Kādreiz mēs runājām par eh, tirzniecību, par eh, citām jomām, piemēram, cīņu pret terorismu, kiberdrošību, cīņu pret eh, pirātismu, par kopīgajām interesēm. Mums ir kopīgas vērtības, kas ir mūsu darbies pamatā. Esam interesēti nākotnes tehnoloģijās, ilgspējīgā attīstībā, tīrā ūdenī un līdzīgos jautājumus cīnīties pret slimībām un ļoti daudzas lietas, ko mēs darām kopā. Mums nav viss tas viss jāatkārto, bet tomēr gribētu teikt, eh, ka lielā nācija, Indija, protams, būs eh, izcils partneris eh, ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, lielāka par Ķīnu iedzīvotāju skaita ziņā un visātrāk pieaugušā ekonomika Āzijā. Tātad ir daudz kam vairāk jānotiek, lai veiksmīgi sadarbotos. Mums ir arī tiešām esam guvuši panākumus eh, Indijas delegācijas pasākumos. Indijā mēs tikāmies ar ļoti augsta līmeņa ministriem Čeklinkungu, Gajakungu, Ramankungu un daudz citus, kas vienmēr ir bijuši ļoti atvērti un ļoti sirsnīgi mūs sagaidījuši. Mēs esam apmeklējuši Indijas eh, uzņēmumus un esam saskatījuši ar lielu progresu piemēram, Bangalore, tas ir arī augsto tehnoloģiju jomā, eh, kosmos tehnoloģiju jomā, viss šīs lietas, eh, kas mūs saista ar Indiju. Mēs eh, šeit runājam par samitu un par šī sanāksmes temats ir diskutēt arī par sametu rezultātiem un gribētu uzsvērt, ka Eiropas investīcijas banku 500 miljonu eiro ir uh, šeit eh, iegūda metro projektā, tas ir ļoti būtiski. Samita paziņojums bija desmit lapušu garš, 53 punkti tur bija iekļauti. Jā, godīgi sakot, būtu labāk, ja būtu bijuši tikai divas lapuses un, eh, un eh, ar desmit punktiem, bet ar tādiem izšķirošiem politiskajiem, politiskajiem um, punktiem ir bijuši daudzas, daudz sadarbības gadi. Ir bijusi, eh, ir noslēgts divpusējās eh, tirzniecības un investīcija nolīgums. Nesaprotu, kādēļ mēs eh, šeit nevaram panākt vēl lielāku progresu. 2007. gadā tika uzsākta šī sadarbība, un kā vēstniece jau teica, un arī iepriekš par to ir diskutēts, tad teksts šajā paziņojumā, tur ir runāšana par atkal, atkal runāšanu. Tādi ir formulējumi. Un samita uh, secinājumi par uh, BTIE. Mans jautājums, vai varbūt ir eh, vēlme mūsu pusē un Indijas pusē panākt tādu vispārīgu, lielu, visaptverošu nolīkumu, varbūt eh, ar lielākām eh, ambīcijām un varbūt kādās citās jomās mazāk ambīciju, varbūt kaut kā vairāk pa sektoriem nolīkumu, kā mēs varam panākt patiesu progresu, virzību uz priekšu. Vēstniecis kundze, tiešām izcili, kā jūs strādājat kopā ar parlamentu, esmu ļoti pateicīgs par to, bet es domāju, ka ir daudz kas vairāk, ko mēs varam kopā panākt, un mums ir arī lieliskas iespējas. Jums ir ļoti dinamisks premjerministrs eh, Indijā Modikungs, viņš virza uz priekšu savu valsti, un es domāju, ka mums Visiem ir jāsadarbojas kopā, lai saskatītu vairāk iespējas riekoties. Paldies Džefriem Van Ordenam, un tagad trīs kolēģi ir pieteikušies runāt. Raitana kungs, Buhner kungs vai vēl kāds, tā tad mēs dosim vēstniec kundze un uh, pārstāvē no Eiropas ārējās darbības dienesta arī iespēju atbildēt, tā ka lūdzu nerunājiet ilgāk par trīs minūtēm. Frainda kungs lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā. Paldies, prie... vēstniec kundze. My single question. Mans vienīgais jautājums, ko es gribēju uzdot, nu pat uh, mazāk nekā 5 minūtes man būs vajadzīgs nekā iepriekšējais runātājs, un tādēļ, nu, 3 minūtes man pietiks. Labprāt, es gribētu runāt uh, un uzzināt par klimatu pārmaiņām. Šis jautājums uh, netika pieminēts jūsu sākotnējā uzrunā, un es gribēju zināt, Nu, cik tālu šis jautājums tika diskutēts, it īpaši ievērojot nesenos, nesenās ziņas par piesārņojumu Indijā. Tas ir sasniedzis ļoti augstus līmeņus un mums ir grūti ar to cīnīties. Un tāpat arī ievērojot to faktu, ka acīm redzot Indija pretstatā Ķīnai ne strādā un um, nemēģina tik daudz izmantot uh, alternatīvos energonesējas, uh, tāds kā saules uh, enerģiju un vēja enerģiju. Ko jūs varētu teikt par to un kādu veidu sadarbību jūs varētu uh, iedomāties ar um, Eiropas Savienību sadarbojoties? Par Ķīnu runājot, uh, jāsaka, ka tas arī būtu uh, interesants uh, tirdzniecības uh, partners. Uh, Runājot par klimata aizsardzību, mēs varam runāt par visiem šiem brīnišķīgajiem jautājumiem, ko Van Orden kungs tikko pieminēja, taču, ja mēs nespēsim kontrolēt klimata pārmaiņas, nekas no pieminētā nevarēs tikt piepildīts. Līdz ar to es nedaudz vairāk gribētu uzklausīt tieši par šiem jautājumiem. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Nākamais runātājs Čārls Tanaka kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sirsnieks veikt uh, un pateikties par vēstnieces aktīvu darbību. Un uh, iepriekšējā uh, sanāksmē Strasbūrāts bija pirms vairākiem mēnešiem. Mums arī bija tikšanās uh, 18 gadus atpakaļ. Es biju viens no dibinātājiem Indijas draugu grupai. Pirms uh, šis parlaments iedibināja Indijas delegāciju un uh, tas notika pēc tam. Bet uh, no paša pirmās reizes bija ļoti aktīvs. Esmu bijis ļoti aktīvs attīstot un uh, atbalstot uh, Eiropas Savienības un Indijas attiecības. Gribētu uzdot jautājumu par investīciju un tirdzniecības noliegumu, kas uh, kādu laiku jau ir, uh, par to ir aktīvi diskutēts, un tas jau ir apvienotā karaliste par PTO iesniegumu arī. Un tur bija arī jautājumi par uh, vīzām no, no profesionāla puses, uh, lai ierastos uh, eh, Afrikā karalistē. Jā, tas bija uh, sarunu gaitā jautājums, un uh, šeit, protams, ir arī uh, par. Uh, rūpes par to, ka lielās, lielās Indijas banku sektori, kāda izskatās situācija ar Indijas tirgu. Eh, jo tas ir samērā labi aizsargāts. Vai eh, no tā visa var secināt, ka Brexit 2019. Eh, gadā uzlabos iespējas Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm attiecībā brīvās tirdzniecības noliegumu ar Indiju. Paldies Čāzam Tanakam un noslēgumā Pūhner kungs. Priekšsēdētāji, Ekscelences kundze, vēstnieks kundze, jā, es arī priecājos, ka varēšu uzdot savus jautājumus. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Es biju 30 gadus uh, vienā no lielākajām universitātēm uh, Vācijā un visās savās 30 uh, gadu darbības vēsturē nereizi, nevienu Indijas uh, studenti, studentu nevarēju šeit uh, izglītot uh, doktorantūras studijās un augstākā līmenī. Es domāju, ka ar otrādi, ja Vācijas studenti dodas uz Indiju, tad viņas lielajā masā pat nesaskata. Tātad eh, šī problēma, man pat, es pat negribu tik ļoti kritiski izteikties, bet mēs redzam, ka vismaz pie mums nav Indijas studenti. Vai to var uzlabot? Otrais punkts. Pēc pāris nedēļām es uh, došos uz ministru konferenci Buenos Airesā, Pasaules tirniecības organizācija, es dzirdēju, ka vecais Indijas priekšlikums beidzot nodrošināt pārtiks produktu drošumu. Tas nozīmē, ka vajadzētu pieļaut lielus pārtiks produktu krājumus, ka tas viss atkal ir nosvītros no darba kārtības. Vai es atkal varu reiķināties ar to, ka Indija mūs atbalstīs šeit parlamentā, ka Indija paliks pie šīs nostājas, ka Indija šīm tendencēm proti uh, varēs pastāvēt pret lielajām nācijām, un beidzot mēs varēsim šo problēmu atrisināt. Paldies! Lies paldies, profesor Buhner kungs! Nav vairāk citu komentāru no jūsu puses, un noslēgumā vēlētos dot uh, uzdot pats jautājumu nelielu. Protams, ka mēs dzirdējām, ka mēs eh, pašlaik eh, varam eh, nodrošināt intensīvu starpparlamentāro sadarbību un uh, Indijas parlamenta spīkera Mahajāna vizīte 2015. gadā to parādīja un arī mūsu delegācijas vizītes Ņūdelī uh, arī nodrošinātas. Mans jautājums, vai ir uh, paredzēti plāni, kā jūsu ārējās eh, ārpolitikas komiteja eh, varēs apmeklēt mūsu parlamentu. Tagad jums vārds eh, un vispirms vārds vēstniec kundze un pēc tam kolēģi no ārējās darbības dienas. Jā, paldies. Es varētu sākt ar atbildus jūsu jautājumu. Priekšētētē kungs, mēs ļoti labprāt atbalstām tiešu sadarbību starp cilvēkiem. Domāju, ka tas ir eh, būtiski daļa no strateģiskas sadarbības. Tas eh, arī stiprina kopīgo sapratni un uzlabo sadarbību un saiknes daudzos līmeņos. Tikšanās starp eh, deputātiem, parlamentāriešiem ir izšķiroša, mēs ļoti augstu vērtējam faktu, ka trīs komitejas no Eiropas parlamenta ir devušās uz Indiju šī gada sākumā, Mēs tāpat arī augstu vērtējām ielūgumu, kas ir nosūtīts. Es kā Indijas vēstniece, mēs saņēmām jūlijā un esmu veikus daudzus centienus, lai to norganizētu. Un, kad es eh, pirms vairākām nedēļām devos uz Ņudelī, tad runāju ministri, un mūsu sistēmiņa teica, mūsu pastāvīgo komiteja ārējās attiecībās, viņi, tā tradicija, viņi nebrauc uz eh, ārzemēm, bet es nu, tomēr nepadodos. Es eh, gribētu nodrošināt kaut kādā veidā. Es eh, mūsu parlamenta galvenos deputātus tiešām gribētu panākt, lai viņi atbrauktu uz šejienu un tiktos ar jums. Jūs atkal esam, esat atkār, at, atkārtojuši savu sirsnīgo ielūkumu, un es domāju, ka tam tiešām ir būtu jābūt šai tikšanās reizē. Jā, tas, šis darbs notiek pat labam. Un centīšos atrisināt. Tad es vēlētos atbildēt uz eh, deputāta Dana Predes jautājumiem. Vispirms gribētu teikt paldies par eh, jūsu lomu kā referendam sagatavojot šo izcilo rezolūciju. Gribētu atgādināt, ka jūs pieminējāt jautājumu par augsta līmeņa ekonomisko dialogu. Tā ir viena no lietām, kas tika arī prasīta. Tas bija darba kārtībā, bet tas pagaidām vēl nav noticis. Mums ir eh, jāturpina darbs pie tā drusku ilgāk. Es strādāju pie šī jautājuma. Un eh, tas nav kaut kas, eh, kas būtu pabeigts un no kā mēs būtu atteikušies. Kā jūs teicāt, samits jau iedzīvināja jaunā veidā darbību. Arī no prezidenta Junkera puses es jūtu, ka ir jauns, jaunas iespējas, jauns vējš burās, un mēs virzīsim tos priekšu. Jā, taisnība, ka, kā viens no runātēm teica, mums ir ļoti garš kopīgais paziņojums, bet kā jūs jau pieminējāt, ceļa karte darbam, turmākajam darbam būtu vajadzīga. Es, man liekas, ka jau ilgāku laiku, kopš mums ir bijuši divi samiti pēc ilga pārtraukuma, ir ļoti labi, ka ir šāds kopīgs paziņojums eh, šajā kārtā, jo šķiet, ka, jā, tā ir tā ļoti detalizēta ceļa kārte, atbildot eh, uz šo jautājumu, ko uzdeva cits runātājs kāds cits eh, cienījams eh, Eiropas parlamenta deputāts. Raudzīsimies uz šo kopīgo paziņojumu. Jā, tas ir garš un detalizēt, bet tā varētu būt arī kā ceļkārte, kam abas puses ir piekritušas. Jūs augstī pieminēja arī krīzi Mjanmā, Indijai jau no pašas pirmās dienas, kad tas notika, Indija bija informēta par detaļām, par situāciju, kas notiek uz vietas. Mēs esam ļoti nobažījušies, un eh, tieši pēc tam mēs organizējām kuģi, lai sasniegtu Mjānmu. Mēs strādājam ļoti cieši kopā ar Bangladešu, lai nodrošinātu, ka mums katram pārvietotēm personām mums ir būt nodrošinātas, eh, lai viņiem būtu pieejama barība, ēdiens, eh, silts apģērbs, kurināmais. Mēs visu to sagatavojām un devām katrai personai, kas eh, ieradās uzņemšanas centrā, lai saņemtu palīdzību. Bet tā bija palīdzība, ko mēs piedāvājām ar Bangladešas valdības starpniecību, jo Bangladeša saņēma šīs eh, pārvietotas personas un, eh, tā kā mums ir labas attiecības ar abām valstīm, tad mēs uzreiz varējām eh, pielādēt kuģi un ar šo palīdzības, šis palīdzības kravas sasniedza cilvēkus. Un, protams, šī krīze ir jārisina ar dialogu palīdzību un uh, ļoti tādā piesardzīgā veidā, pārdomātā veidā. Mēs uzskatām, ka viena no metodēm ir attīstīt rakīnas nolīgumu. Mēs strādājam ar uh, Mjanmas uh, vadību, lai šo rakīnas uh, attīstības fondu iedibinātu. Mēs uzskatām, ka tas ļoti lielā mērā palīdzētu pārvietotajām personām, lai viņas varētu atgriezties savās mājās. 9. septembrī bija paziņojums, un mūsu premjerministrs ir devies uz Mjānmu drīz vien pēc šiem notikumiem. Viņš arī izteica viedokli Eiropas Savienības un pasaules līderiem, un uh, viņš teica, ka ir jāizdara spiediens uz Mjānmas valdību, lai risinātu šo jautājumu tādā veidā, lai varētu rast risinājumu, kas pamatotos uz miera ievērošanu, līdzsvaru, taisnīgumu, cilvēku cieņu un demokrātiskajām vērtībām. Un kā jau es teicu, mēs strādāsim pie šīs eh, Rakīnas eh, valsts attīstības programmas. Un mūsu premjerministrs runāja ar Jangsānu Suči un teica arī Jānmas valdībā, ka visas pasaules uzmanība ir pievērsta pārvietoto personu traģiskajiem liktenim, un tie ir tūkstošiem cilvēku, kas pieder šai konkrētajai kopienai. Un šeit vajadzētu atkal panākt līdzsvaru, un situācija ir atkal jāatjauno, kā tā bija iepriekš, ir jāpievērš galvenokārt uzmanība pilsoniskai sabiedrībai un jāatbalsta arī drošības spēki. Jūs jau pieminējāt, kā mēs strādājam kopā ar Eiropas Savienību, lai risinātu krīzi. Mums nav nekādu konkrētu lūgumu šeit no Eiropas Savienības strādāt kopā, lai risinātu situāciju ar rohingiem, bet uh, prezidents Tusks un prezidents Junkers, kad uh, eh, ministri Indijas ministri tikās ar viņiem, tad tika runāts par to, kādus uh, pasākums Indija ir tūlīt pat veikusi, lai nodrošinātu pārvietotās personas. Ja jūs piekristu, tad es uh, tagad atbildētu uz deputāta Vāna Ordena jautājumiem. Pirmkārt, paldies par jūsu iedrošinošiem vārdiem, kā Indijas vēstniecis varu uh, apliecināt, ka mums ir eh, tas gods strādāt kopā ar parlamenta deputātiem, saņemot eh, viņu viedokļus, komentārus, atsauksmes, eh, padomus, priekšlikumus, un esmu ļoti priecīga, ka man bija tas gods, kā es varēju tikties ar jums, jo jūsu darba grafiks ir ļoti aizņemts, ka jūs pastāstījāt man, kādas jūs prioritātes sadarbībā ar Indiju, un uh, tas bija ļoti vērtīgi, lai varētu virzīt lietas uz priekšu. Mēģināšu Indijas Eiropas Savienības attiecības uh, izvirzīt fokus centrā. Mēs uh, abi, gan ārējās darbības dienas Eiropas Savienībā, gan es kā vēstniece, mēs uh, šeit uh, apkopojam uh, situāciju pēc samita, mēs atkal atklājam viens otru. Jūs zināt, kā priekšsēdājs Tusks to ir pieminējis viņa komentāros, kad viņš atgriezās, un viņš un ārējās darbības dienas ir apmainījušies viedokļiem ar mums, un uh, Eiropas Savienības un Indijas attiecības ir uh, piedzīvojuši tādu lielu uh, pozitīvu grūdienu abām pusēm. Mēs arī augstu vērtējam jūsu atzinumu par Eiropas investīciju bankas uh, ieguldījumu, un mums ir, viņiem ir birojas Ņūdelī, uh, un tad tā ir kā tāda saistība, viņi atbalsta mūsu infrastruktūras eh, attīstības projektus, tas ir ļoti vērtīgi, un esmu pārliecināta, ka mēs eh, mūsu projektus, eh, koordinējot efektīvi tos ar Eiropas Savienību, varēsim veiksmīgi virzīt uz priekšu. Indijas un Eiropas Savienības attiecības, jā, vai kas ir ar pastorāliem nolīgumiem, vai tur ir vēlme tos uh, no, iedibināt? Paldies par to, ko uzdevāt šos jautājumus. Jā, par Eiropas eh, un Indijas eh, brīvās tirdzniecības noliekumu. Jā, mēs esam apzinājuši iespējas un virzām uz priekšu, vēlamies nodrošināt šo virzību uz priekšu. Samita laikā viņa augstība priekšsēdētājs Junkera kungs pieminēja, ka Eiropas Savienība būtu gatava uzsākt uh, sarunas kad būs radīti pareizi priekšnosacījumi. Kad mēs diskutējām ar Eiropas komisijas ārējās darbības dienestu, mēs jautājām, ko tas īsti nozīmē pareizi priekšnosacījumi, jo no mūsu puses varētu uzsākt sarunas jau tūlīt pat. Šie pareizie priekšnosacījumi par to bija 13.14. novembrī diskusijas, mums bija vizīte galvenā saruna vadītāja no Eiropas puses, mēs viņu apmeklējām un mēs diskutējām par eh, ļoti daudzām politiskām izmaiņām, kas notikušas, kad mēs diskutējām par ceļu uz priekšu. Viņa teica, ka kop 2013. gada, kad bija pēdējā kārta, kas ir par eh, fitosanitāriem jautājumiem, par eh, ierobežojumiem, uh, par eh, investīcijām, ilgspējīgu attīstību, un eh, viņi pieņem lēmumu virzīties uz priekšu, piemērotā tempā. Šīs diskusijas bija būtisks abām pusēm, lai saprastu vienai otra eh, pozīcijas un gaidas. Jā, Eiropas puse vēlas, lai tiktu palielināta ambīciju temps, un no mūsu puses mēs arī mēģinām paaugstināt mūsu ambīcijas un tik pieņemts lēmums, ka līdz 2018. gada pirmā kvartāla beigām būtu nepieciešams panākt diskusiju virzību uz priekšu. Šo sanāksmu kārtas ir sniegušas rezultātus, ir noteikts nākamās tikšanās datums, ir arī pieņēmis paziņojums par jomām, par ko ir bijusi diskusija. Šajā sanāksmēs ir bijusi arī caurskatāmība, un tad mums ir arī grupas par dažādiem jautājumiem, kas sanāca, sanāk kopā 14. novembri un mēģināja šeit noteikt pozīcijas un bija viedokļa apmaiņa, kā risināt problēmas un kā virzieties uz priekšu tādā pozitīvā garā, lai tiktu ārā no no tāda sastrēguma. Es piekrītu jums, ka tā ir liela iespēja, kas man ir arī bijusi, tīpaši sadarbībā ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Junkeru kungu, un mūsu premjerministrs ir ļoti koncentrējies uz Eiropas Savienības un Indijas attiecībām. Tanok kungs. Godājamais deputāta kungs, paldies par uh, to, kā inicējāt uh, Indijas draugu dialogu Eiropas Savienībā mēs uh, uzskatām, ka delegāciju klātesamība, um, esamība sadarbībā ar Indiju tiešām ļoti pozitīvs faktors ir, lai stiprinātu attiecības, un es vienmēr esmu sajūtas, ka jūs tiešām esat draugi, un man bija tas gods uh, 25. oktobrī satieties jums Strasbūrā, un tas bija ļoti vērtīgi saņemt eh, no jums atzinumu par prioritārajām interesēm no jūsu puses. Jūs pieminējāt eh, par eh, Brexit jautājumu un Eiropas Savienības attiecību un par brīvās tirdzniecības jautājumu. Jā, virzību uz priekšu ir elements, kas diskusijās ir jāturpina, lai risinātu un sasniegtu situāciju, kas būtu iegūms abām pusēm. Tam būs vajadzīgs laiks. Mēs nevaram paredzēt, kas notiks pēc Brexita. Mēs vērojam situāciju. Kas būs šie Brexita svarīgākie jautājumi. Mēs ļoti piesardzīgi, uzmanīgi šeit vērojam. Apvienotā karaliste ļoti vērtīgs partneris, mums ir vēsturiskā partnerība, vēsturiskas eh, attiecības ar apvienoto karalisti. Eiropas Savienība, kā jau pirms tam teicu, ir pirmais un lielākais tirniecības partneris. Mēs eh, katru attiecību jautājumu, katru partnerības jautājumu risinām individuāli. Mēs esam pārliecināti, ka gan Eiropas Savienība, gan apvienotā karaliste paturēs prātā, cik svarīgi ir mums, lai, tiktu, pava, lai būtu brīva profesionāla apmaiņa kā daļa no pakalpojumu sniegšanas. Tas ir elements no mūsu ekonomiskās sadarbības. Buhner kungs, jūs augstība, es patiešām Jā, žēl, ka nav šie postgraduētie studenti. Vācija domāja, ka visās universitātēs pasaulē vismaz varbūt, ka vairāk nekā daži duči indiešu studentu man tas droši vien, ka tas būs uh, nākotnes izaicinājums, kā nodrošināt, kā es varu sadarboties ar jums un uh, kā varētu šeit uh, izmantot Indijas uh, cilvēku resursu ministriju, tas ir mū, prioritāte mūsu valdībai, lai būtu studenta apmaiņa, studenta sadarbība, un mēs ļoti augstu vērtējam to, ka ārzemju studenti pie mums ierodas premjerministrs, viņiem ļoti patīk, ka ārzemju studenti ierodas Indijā un uh, atved līdz uh, savas idejas, ka ir pārobežu apmaiņu idejām visos uh, līmeņos, piemēram, var pie mums studēt sanskritu, medicīnas sistēmu studēt var un mēs uzskatām, ka tā ir tikai viena no lietām, bet mums ir tik daudz, kas iegūdāms zinātnē un tehnoloģijās eh, un eh, inženierzinātnēs inovācijās. Jā, tas ir ļoti daudz eh, jaundibinātu uzņēmumu ir un tik daudz jaunu cilvēku no visas pasaules ir ļoti laipni aicināti ierasties uz Indiju un vēlētos apliecināt, ka es sadarbošos kopā ar jums, eh, arī jomās, par kurām jūs eh, runājāt, lai mēs varētu vairāk studentus eh, nosūtīt uz studijām Vācijā. Vai es kaut ko aizmirstu? Jā, tā ir par klimatizmaiņām. A, a, a huge, uh... Prieksēdētais, jā, mums eh, tā kā vairāk nav laika. Labi, tā tad eh, mums kopīgajā <clears throat> paziņojumā ir trīs eh, milzīgas sadaļas. <clears throat> Par klimata izmaiņām runājot, jāsaka, mēs esam ļoti noraizējušies par gaisa piesārņojumu mūsu galvaspilsētām un to nodrošina šīs negatīvās, šo ļoti slikto gaisa stāvokli, nodrošina kā vēja no tūkstneša puses. Indija ir viena no pasaules saules enerģijas izmantošanas asociācijas dibinātāju valstīm. Mēs vēlamies izmantot atjaunīgos energoresursus Un es tiešām ceru, ka nākamreiz, kad tiksimies, es jau jūs detalizētāk varēšu iepazīstināt ar to, ko Indija dara klimata izmaiņu apkrošanā. Bet jau šodien var pateikt, ka mēs darām ļoti daudz. Mums ir kā nacionālas programmas vairākās jomās, tā arī ļoti daudz jau sasniegtā. Prieksēdētājs, paldies! Man tikko pateica, ka um, kolēģi par Rietumu Balkāniem jau gaida ārpus durvīm, bet eh, tagad došu vārdu ārējās darbības eh, dienesta pārstāvē. Vienu minūti. Nē, protams, es nevēlos, lai kāds gaidītu aiz durvīm vai arī deputātu uz nākamo. Uz nākamo darba kārtības punktu. Es vienkārši vēlējos pateikt burtiski pāris vārdus par šeit izskanējušajiem jautājumiem franču valodā. Tātad par pirmo jautājumu. Tātad par politisko attīstību. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu šo deklarāciju, kas ir ārkārtīgi ambicioza, uzskatīt par mūsu veiksmes stāsta pamatu. Un jau vēstniecis kundze teica, ka šī te kopīgā deklarācija ir sava veida apstiprinājums ar šīm trim tēzēm, kā mēs vēlamies tālāk strādāt, un iespējams, ka tas arī būs mūsu kopīgā ceļa gultnes pamats. Mēs mēģinājām atrunāt dažādas situācijas, kas ir e, Eiropas tiešā e, tuvumā mēs runājām par Ukrainu, un ar Rohingiem situācija ir savā veidā līdzīga, un tomēr Eiropas Savienība ļoti aktīvi iesaistās šīs situācijas risināšanā. Un, um, tiekoties eh, asem valstu ārlietu ministru sēdē par rohingiem tika runāts ļoti daudz, tika pieminēta arī Jansang Sunkī. Uh, Un e, mēs tiešām strādājam pie šā jautājuma risināšanas. Šobrīd varbūt nav kopīga projekta, bet e, kopīga virzība risinājumam mums ir, un Eiropas Savienība Ženēvā ir paredzējis risināt donoru konferenci, tā tad mūsu e, ieguldījums turpināsies. Uh, Par eh, tirzniecību. Es eh, piekrītu vēstniec teiktajam, mēs esam paredzējuši nākamo sarunu raundu, un eh, tajā mēs tiešām vēlamies noteikt dažādus aspektus. Par klimatu runājot, es jau mēģināju pieminēt vairākus konkrētus piemērus, kuros sadarbojamies. Un par klimata izmaiņām runājot, mēs ļoti aktīvi abas iesaistītās puses cīnāmies par to. Es pieminēju Startautisko saules enerģijas izmantošanas asociāciju Eiropas Savienība un Indija. Ar lielu interesi vēro sasniegto. Sadarbība ar vietējām varas iestādēm ir ļoti svarīga, un, piemēram, vietējo pašvaldību vadītāju fórums un platforma varētu tapt izmantots paraugprakses apmaiņai. Vēlējos uzreiz pateikt, ka tuvākajos mēnešos ir paredzētas augsta līmeņa uh, tikšanās Bulcas kundze, Kaņetas kungs, Vela kungs pavisam drīz dosies uz Indiju, tā tad mēs eh, darbojamies šajā jomā. Par to arī teikšu, bet pēdējais eh, par Erasmus. Indija ir mūsu viscītīgākais klients Erasmus Plus programmas ietvaros. Uh, Eiropā ierodas ļoti daudz studentu no Indijas un ceram, ka tā tas būs arī turpmāk. Paldies! Paldies Latvijas kundzei, paldies Vēstnieces kundzei. Ļoti interesanta viedokļu apmaiņa. Jūs mūs iepazīstinājāt ar to, kas tad notiek Eiropas Savienības un Indijas sadarbības eh, ietvaros. Lai jums jauka diena! Un ķeramies tūlīt klāt nākamā darba kārtības punkta izskatīšanai uzaicinu šeit mūsu viesus.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 Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, ar nelielu nosabošanos es vēlētos sākt mūsu nākamā darba kārtības punkta izskatīšanu. Un tas ir desmitais darba kārtības punkts pirms pievienošanās instrumenta vidusposma pārskats. Uh, Godate kolēģi, sveicu jūs visus mūsu divu stundu uzklausīšanā un īpaši vēlētos sveikt viesus no Rietumu Balkānu valstīm. Ļoti liels prieks jūs šodien šeit redzēt, prieks, ka piedalāties AFET komitejas sēdē šeit, Briselē. Kolēģiem no Rietumu Balkāniem nozīmīga informācija par tulkojumu pieejamo. Maķedoniešu valoda ir 17. kanālā, serbu valoda 10. albāņu valoda 27. bosniešu valoda 10. un Melnkalns valoda 10. Šī sēde, kurā tiekas parlamentārieši, lai diskutētu par Rietumbalkānu ilgspējīgu nākotni Eiropā, tā ir mūsu komitejas iniciatīva, jo mēs par šiem jautājumiem mūsu komitejā ļoti bieži runājam. Šo pēcpusdienu šo jautājumu izskatīšanā pievienosies arī Eiropas dalību valstu parlamentārieši. Un pievienošanās procesa finansiālais atbalsts arī būs šās dienas darba kārtībā. Vispirms vēlētos šeit sveikt deputāts no EP, tātad Šāks kundze, kas ir ļoti aktīva afet deputāte un runā tieši par pirms pievienošanās instrumentu izmantošanu. Tātad Marīts Šāke, otrā ir Genoveva Ruiskalavera. Vera kas ir Eiropas komisijas atbildīgā par Rietumu Balkāniem, un visbeidzot Ervans Fuerē, kas ir Eiropas politikas pētījumu Briselē centra vadītājs. Mēs eh, vēlamies izvērtēt pirms pievienošanās instrumenta finansiālās izmantošanas liederīgumu bet eh, vispirms īsumā par parlamentāro konferenci kontroli finanšu līdzekļu izmantošanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir adekvāta līdzekļu izmantošanas uzraudzība un arī sasniegto rezultātu adekvātuma pārbauda. Tikai tā iedzīvotāji varēs redzēt reālu parlamenta ieguldījumu reālajā dzīvē, bet tikai tad, ja tas tiešām kaut ko dos iedzīvotājiem. Uh, Šodien uzdotie jautājumi ir pietiekami aktuāli, vai Eiropas Savienības finansējums tiek izmantots adekvāti tādējādi tuvinot Rietumu Balkānu valsts Eiropas Savienībai. Mums ir jāizvirza konkrētas prioritātes, kā turpmāk veidot reģionālo sadarbību, kā uzlabot administratīvo kapacitāti vārda brīvību, cīņu pret eh, korupciju un organizēto noziedzību. Vai prioritātes ir izvirzītas pareizās, eh, vai neesam nonākuši savu veidu aburtajā lokā vai aburtajos lokos, ko darīt eh, pēc 20. gada, kad būs jauna finanšu daudzgada schēma un tā tālāk. Uh, Beidzot, un visbeidzot, vēlos jūs vēlreiz visus sirsnīgi sveicināt mūsu komitejas sēdē. Un pirms dod vārdu nākamajai runātājai, es vēlējos pateikt, ka es izdalījusi Rietumu Balkānu parlamentāriešiem runāšanas kartītes, proti, ja vēlaties izteikties, aizpildiet kartīti un iedodiet sekretariātam. Tā tad Es jau pateicu par valodām, kas ir pieejams dažādos kanālos. Montenegro, serbiešu un bosniešu vanāda valodā ir 27. kanāls interesanti, ka dažādām valodām ir viena kabīne. Bet tagad eh, sāksim mūsu diskutī, diskusijas, un pirmie dod vārdu Maričai Šākai. Eh, paldies! Eh, paldies, un es vēlētos no sirds arī pievienoties prieksēdētājiem Makalister teiktajam par sirsnīgi, tātad sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sēdē. Pirms pievienošanās finansējums, pirms pievienošanās rīki Es, e, runājot par šiem jautājumiem, vēlējos pateikt, ka es vadu darba grupu finanšu instrumentu izmantošanā. Esmu tikusies kā ar ārlietu dienestu atbildīgajiem cilvēkiem, ar pilsoniskās sabiedrības e, aktīvistiem, un tāpēc e, šis te vidustermiņa pārskats jau skaidri iezīmē, kas ir finansējums sanēmēji, un es mēģināšu piešķirt tādu vairāk kā ieskicējumu tam, kas tad notiek ar finansējumu. Tā tad eh, Devits jau pieminēja, un tā ir taisnība. Ik viens cents, ko Eiropas Savienība maksā uz ārzemēm tiek izvērtīts ļoti niansēti, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda un mums par to ir jāatskaitās. Bet eh, runājot eh, par šo pirms pievienošanās instrumentu, tad tas galvenais nolūks jau ir sagatavot kandidātu valstis iestājai. Bet e, nav jau tikai tā, ka ar iestāju vai neiestāju mēs, e, kā iestāju vai neiestāju, mēs izmantojam par olekti finansējumu adekvātumam, jo patiesībā visām šobrīd uh, kandidātu valstīm iestāja Eiropas Savienībā ir ļoti tāls sapnis. Tāpēc eh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis finansējums gan IPA ietvaros, gan arī citu pieejamo instrumentu ietvaros būtu adekvāti pāraudzīti un tiešām sasniegt tos mērķus. Tāpēc esam izveidojuši Eiropas Savienības ietvaru, kura, kura rāmī mēs varam kritērijas izvērtēt un tiešām pārbaudīt, ir vai nav. Ja e, mēs e, vēlamies mainīgajā pasaulē un arī situācijas izmaiņu rezultātā saņēmēju valstīs novērtēt finansējumu izmantošanu, tad mums ir jābūt pietiekami elastīgiem. Uh, Ja kāda valsts finansējuma izmanto ne tā, kā mums to gribētos, tad eh, mēs mēģinam to valsti pamudināt un mēģināt varbūt eh, sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nevis ar varu struktūrām. Patiesībā IPA tai ir zināmi tādi kā pamudinājuma instrumenti, kas var palīdzēt eh, iestājas valstīm. Un eh, tas ir instruments, eh, kas ir kaut kas jauns, un arī parlaments eh, turpinās to uzraudzīt. Līdz gada beigām mums būs iespēja izvērtēt, kā mēs vēlamies finansējumu piešķirt tālāk. Tātad tagad par sasniegto. Kā jau es teicu, trešajās valstīs Eiropas Savienības izmantotā nauda ir jākontrolē un jākontrolē arī, cik efektīvi tā ir izmantot un kur finansējums ir aizgājis. Un eh, no grāmatvedības viedokļa raugoties, no izsakojamības viedokļa raugoties, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Atminēsimies, ka Eiropas Savienība katru gadu ārpus Eiropas Savienības robežām aiz, izdod miljardiem eiro. Uh, Bet eh, mēs nebalstamies tikai un vienīgi uz komisijas veikto auditu. Audits notiek arī neatkarīgas kompānijas ietvaros. Mums ir nepieciešama daudz plašāka, universāla pārbaudas sistēma, un praktiski tas jau darbojās, un to zin šādas metodas izmantošana arī saņēmēja valstis. Mēs, eh, protams, regulāri nevaram visu laiku uzraudzīt, kā tiek izmantota Eiropas nauda, bet, kad komisijas sagatavo valstīm specifiskos ziņojumus, tad ir ļoti svarīgi, lai, piemēram, panāktais vai tieši otrādi neizpildītais tiktu tiešā veidā savilts kopā ar finansējumu, kāds valstī tiek piešķirts pirms pievienošanās instrumentu ietvaros. Un es domāju, ka tā tas arī turpināsies nākotnē. Nākamais. Īsi par Eiropas e, iedibināto politiku institucionalizēšanos. Tā tad mērķi programmu dokumentos un valstīm specifiskajās stratēģijās šie mērķi ir pietiekami plaši. Vienlaicīgi mums vajadzētu uzdot pašiem sev jautājumu, vai mēs eh, pareizajām nozarēm novirzam līdzekļus. Piemēram, lauksaimniecības attīstībai piešķirtā nauda, vai tas ir adekvāti, vai arī vajadzētu vairāk naudas piešķirt infrastruktūras uzlabošanai. Pie tam nevis tikai ļaut valstīm izvēlēties pašām, infrastruktūras projektus, bet gan mēģināt valstis saslēgt kopā un veidot starp valstu infrastruktūras projektus. Būtu ļoti interesanti dzirdēt no šeit uzaicinātajiem parlamentāriešiem jūsu domas. Tā tad ne tikai infrastruktūras, ne tikai tādi milzīgi fiziski projekti, varbūt, ka vajadzētu vairāk līdzekļu novirzīt uz tiesību sargājošo iestāžu darbinieku izglītošanu un labākas pārvaldības iedibināšanu. Pēdējo gadu laikā ir novērojama tendence, ka e, Eiropas ārlietu politikas mērķi mazliet pamainās. Piemērs. Atbildot uz nepatīkamajiem pārsteigumiem ārpus mūsu robežām, Eiropas Savienības 16. gada glopā, globālā stratēģija ir uzsvērus pragmātismu nozīmīgumu. Un e, mēs e, vēlamies e, nodrošināt arī Eiropas iekšējo interešu labāku aizsardzību. Šobrīd šis uzsvars uz migrācijas pārvaldību, uz drošību, mēs e, līdz tam īstenojām tādu normatīvu un reglamentējošu politiku, un šobrīd mēģinam no tās atkāpties. Un to mēs e, novērojām arī ziņojumā, ko sagatavoja finanšu instrumentu izmantošanas neatkarīgie auditi. Tātad arī viņi uzskata, ka galvenokārt vajadzību uzmanību vērst uz Eiropas interesēm un nevis tik daudz uz saņēmēju valsts vēlmēm. Patiesībā jau tās bieži vien ir. Ja nevienādas, tad vismaz savijās, un runājot par rietumu valgāniem, ja šajās valstīs viss nebūs labi un dzīve nebūs rožaina, tad tas pilnīgi noteikti ietekmē arī Eiropas valstu dzīves rožainumu. Bet, protams, gan politiskām prioritātēm ir jābūt, gan arī finansējuma izmantošanas ietvaram adekvātam, un tas mums ir svarīgi. That... Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai partneru valstu vajadzības tiktu konkrēti noteiktas. Uh, Tātad šo valstu valdībām ir uzsvers jāliek uz cilvēku vajadzībām un uz savu tautu attīstības pīlāra. Tagad eh, īsumā par to, kas notiek Turcijā, jo šajā valstī notiekošais eh, ir ļoti svarīgs. <clears throat> Erdogan vadībā valsts eh, arvien vairākas lietas uz autoritārismu pusi. Pilsoniskās sabiedrības aktīvisti tiek iemest cietumos bez izmeklēšanas un tiesas sprieduma, Pie tam notiek varas centralizēšana un konstitucionālās pakotnes pamaiņa. Tas nozīmē, ka Turcija vairs neatbilst un pat nevēlas atbilst Kopenhāgenes kritērijiem. Līdz ar to pirms pievienošanās instrumenta saglabāšana patreizējos apmēros parlamentam vairs nav pieņemama. Uh, Vienlaicīgi mēs vēlamies eh, palīdzēt Turcijas iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai, jo tas ir demokratizācijas eh, viens no galvenajiem pilāriem. Es uzskatu, ka svarīgi šajā politiskajā kontekstā ir uzsvērt to, ka patreizējais institucionālais ietvars pirms pievienošanās instrumentiem ir pārāk strikts, pārāk rigīds un neelastīgs. Pat ja abām pusēm būtu politiskā griba kaut ko pamainīt, tas ir pietiekami grūti. Bet tagad vēlreiz atvēl, atgriežoties pie Turcijas līguma, jūs jau paši ziniet, ko tas nozīmē, tātad dažādi finanšu rīki tiek izmantot migrācijas plūsmas pārvaldībai. Un, eh, ja jau iesaistītās puses ir vienas prāts, tad viss it kā ir kārtībā, un tomēr mēs nevaram skatīties tikai un vienīgi uz migrācijas no ārvalstīm plūsmas pārvaldību. Mums ir jāraugās arī uz Eiropas iekšējās drošības nodrošināšanu. Eiropas parlaments šeit vēlētos pieminēt, ka uh, parlamentam netika prasīts, ko tas domā par Turcijas iesaistīšanu Eiropas migrācijas plūsmas pārvaldībā. Bet tagad burtiski pāris vārdu par vidusposmu pārskatu. Es jau pieminēju Turcijas gadījumu. Jūs eh, noteikti ziniet, ka tas ir tāds viss sasāpējušākais, bet Eiropas parlamentā mēs šobrīd daudz runājam par to, ka, piemēram, naudas novirzīšana citiem domēniem uh, ir svarīga, bet šeit dalās Eiropas parlamenta un Eiropas padomas domas, tātad kādām šīm prioritātēm vajadzētu būt. Tagad runājot par šo ārējo auditu, arī par dinamiskajiem notikumiem Eiropas Savienības pievārtē, mums ir jābūt eh, ļoti konkrētiem šajā vidusposma pārsvarā, kādus mērķus mēs vēlamies turpmāk izvirzīt, ko vēlamies redzēt savā tuvākajā pierobežā, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūsu ieguldījums šīs dienas debatēs būs ļoti svarīgs, jo decembrī komisija, kā jau es teicu, šo vidusposmu pārskatu sagatavos un es ceru, ka e, Eiropas finansējuma izmantošana tuvākajos gados, kas ir paredzēts šajā vidusposma pārskatā, mums visiem nāks par svētību. Un pēc 20. gada, kad būs jaunā finansu schēma, es ceru, ka mēs arī sadarbosimies. Thank you, Marita Skāk. Jā, paldies Marietē Skākei par ievadvārdiem, un tagad ir vārds otrajam runātājai Riviera Viskarberē, un uh, Viņa pārstāv Digine no Eiropas komisijas. Paldies! Makalister kungs, paldies priekšādātāji. Gribētu izmantot eh, iespēju pirmkārt eh, apsveikt parlamentu par to, ka tas organizē šo sanāksmi, un man arī bija arī tas gods tiksies delegācija no Bosnijas eh, Hercegovinas. Es gribētu izmantot šo iespēju sveikt eh, visas eh, delegācijas no parlamentiem, no valstīm šajā reģionā. Es redzu arī jau dažas pazīstamas seģas, piemēram, bijušo ministri un eh, Valaiska kungu. Ļoti priecājos, ka esat šeit. Šis ir ļoti labs brīdis, lai diskutētu par instrumentiem pirms iestāšanās procesā, jo ja mēs pašlaik visi esam, mēs apkopējam par to, kāda situācija, ko esam panākuši pēdējos trīs gados, un mēs arī gatavojam to, ko mēs sākam, saucam par vidustermiņa pārskatu attiecībā šo instrumentu Mēs esam organizējuši arī vērtējumus visiem šiem instrumentiem, arī attiecībām, un ir bijusi izpēte, uh, ko veica neatkarīgi vērtētāji, un mēs zinām, ka komisija domā par to, uh, ņemot vērā šos vērtējumus, par to, kāds ir finansējums uh, pirms iestāšanās procesā, domā par ieteikumiem, un ir arī darba dokuments sastādīts, kas ir arī komisijas ziņojums, ko e, komisija ir izniegusi Eiros parlamentam septembrī, un diskusijas pamatojas. Un mēs gribam e, nākamā gada sākumā uzsākumu strateģisko dialogu par finanšu perspektīviem. Gribētu jums sniegt vairākus e, skaitļus. 9,7 miljārdi IPA regulējums priekš, pirms iestāšanās un vairāk nekā 7, 7 miljoni ir uh, no tā visa vēltiet ir uh, valstīm Rietuma uh, Balkānos. Mēs raugāmies, kāda ir šie finanšu piešķīrumi. Tas ļoti svarīgi. Ja mēs patiešām, kā Skākas kunga jau teica, mums ir jāraugās, kā mēs varam nodrošināt, lai šis instruments, uh, investīciju instruments varētu tikt izmantots, lai šīs valsts tiešām tiktu sagatavotas uz iestāšanos. Viss šīs valstis reģionā un uh, iedzīvotāji to ir izpratuši, mums ir jāsniedz palīdzība uh, šīm kandidāta valstīm un jānodrošina, ka tas tiktu pareizi izmantot šī finanšu līdzekļus. Tātad tas ir jautājums par pārskatu atbildību, ne tikai jautājums par parlamentiem, bet uh, tas ir izšķiroši parlamentu lomas, uh, lai šo pārskatu atbildību nodrošināt, un tas ir izšķiroši vērtējot, kā Eiropas Savienības fondi ir izmantoti, lai izpildītu prasības iestāšanās procesā mēs arvien atbalstām to, ka mums tiek uzdot jautājumus, lai mēs varam palīdzēt valdībai izpildīt kondicionalitāti, līdzfinansējuma prasības un vispār kā piekļūt mūsu finansējuma programmām. Atgriežoties pie ziņojuma, ko esam sastādījuši, domāju, ka vissvarīgākais šajā posmā ir eh, finansējuma ārējā, ārējais vērtējums. Kādi ir pozitīvie secinājumi? Tos gribētu uzsvērt. Pirmkārt, ir uh, cieša sasaiste tajā veidā, kādā mēs uh, šeit izvēršam mūsu politisko palīdzību un finansējumu. Tas uh, iepriekšējā finanšu perspektīvā tas bija vairāk tā plaša, bet tagad mēs esam vairāk fokusējušies struktūrālajām reformām, kas ir nepieciešamas, lai vāzes varētu sagatavoties iestāšanās procesam. Tas nozīmē, ka mēs mūsu fondus eh, tiem nosakām prioritātes tādas fundamentālās būtiskās eh, jomas, viss, kas ir saistīts ar eh, demokrātiju, konsolidāciju, palīdzēt veikt administratīvās reformas, tīpaši nodrošināt tiesiskumu valstīs un pamatiesību aizstāvību papildus palīdzību, lai tās kļūtu vairāk ekonomiski konkurētspējīgas. Un noslēgumā, bet nebūtu nemaz svarīgi nodrošināt to, ka valstis ne tikai sasniedz progresu divpusēji ar Eiropas Savienību, tad ar mūsu attiecībā divpusēji, bet sa sadarbotos arī paša savā starpā reģionā, jo jo vairāk šīs eh, valsts sadarbojas savā starpā, jo spēcīgākas eh, kapacitātes tās var veidot, eh, nekā tikai tad, ja tās katra atsevišķi individuāli virzītos Eiropas Savienību. Tātad, uh, šajā vērtējumā šie kritēri jāizpilda. Tas ir mūsu mērķis, ko mēs kopā vēlamies sasniegt. Mēs, mums ir jābūt arī iespējai reaģēt elastīgi uz neparedzamiem notikumiem. Piemēram, bija Bosnijā, bija plūdi un uh, citās reģionu valstīs, un mēs bijām uh, spējīgi IPA ietvaros uh, pārdalīt līdzekļus. Uh, 14 miljonu eiro, tas bija ļoti palīdzēja risināt šos jautājumus. Tātad, eh, lai atgrieztu šīs eh, reģions normalitātē, lai palīdzētu valstīm, ir īpaši sevišķi tos reģions, ko skar lielā bēgļu migrācijas plūsma, lai varētu pārvarēt eh, šo krīzi. Protams, ir arī noteikti citi aspekti, ko vēlētos uzsvērt. Novērtējums secināja, ka veids, kādā mēs nodrošinām programmas eh, Eiropas Savienības sviru, padara spēcīgāku divpusējās attiecībās. Tad tās ir Eiropas Savienības eh, programmas, tās vairāk eh, var apkopot, un šī svira var tikt padarīta spēcīgāka. Ko vēl svarīgi pieminēt? kā finanšu sviru nodrošināšana, lai mēs varētu savu finansējumu ņemt vērā arī starptautisko finanšu institūcijas sniegto palīdzību, lai to visu varētu daudzkāršot šo efektu. Un ir arī vēl vairākas jomas, mums jāparaugās, ko varētu kā sinerģijas izmantot mūsu instrumentu, lai varētu nodrošināt politisko koherenci attīstībā, it īpaši attiecībās ar sinerģijām, ar Eiropas instrumentu, demokrātijai un uh, cilvēktiesībām. Tās ir jomas, kā mēs varam kur mēs varam redzēt, kā to nākotnē uzlabot. Ir svarīgi, raugoties uz šiem instrumentiem, šis instruments ir vairāk vērsts uz politisko iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, un šajā asp, tas ir vēl kaut kas vairāk nekā tikai tradicionālais attīstības palīdzības instruments. Tātad lai sagatavotu valstis, lai tās izpildītu Kopenhāgenas kriterijas, lai iestātos Eiropas Savienībā. Mēs patiešām domājam, ka tas ir svarīgs dialogs. Mums ir jāturpina šis dialogs, lai nodrošinātu, ka iestāšanās mērķis nav saskatāms tikai tā, kā tas attiecas uz vienas valsts, vienu valdību, bet visi politiskie spēki ir jāapvieno. No kopīgās, eh, kopīgo interešu vārdā. Un tādēļ tas ir īpaši svarīgi mums, lai jūs apzinātos, ko jūs valstis dara ar IPA programmu, vai jūs atbalstāt Eiropas Savienības uh, programmu kopumā, un uh, lai jūs darba centrā izvirza šāda veida diskusijas. Nākamais, ko gribētu pieminēt, mums noteikti ir vajadzīga paraudzieties uz rezultātiem sektoru līmenī. Vai tādā veidā mainās arī sabiedrība, tādā veidā, kā mēs to vēlamies saskatīt, lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā? Mēs eh, reiķināmies ar jūsu atbalstu, ko jūs varat sniegt šim procesam parlamentos. Diskusija, kā mūsu programmu ieviešana tiešām panākt izmaiņas uz vietas, kā tas maina pilsoņu dzīvi, lai tas būtu vairāk uh, sataustāms, uh, tiešām konkrēti redzams un vērtējams. Tad tas bija pēdējais vēstījums, es domāju, ka mums kopā ir jāsniedz lielāka saskatāmība, saredzamība tām, kā šī Eiropas Savienības nauda, kas nonāk jūsu reģionā, lai tiešām uz vienu iedzīvotāju šis finansējums, lai tas sniegtu labus rezultātus, tas ir ļoti svarīgs eh, vēstījums cilvēkam, ka transformācijas, reformas, protams, tā ir sarežģīts process, mēs to zinām, bet jūs neesat vieni paši. Eiropas Savienība jums sniedz finansējumu, un mēs ceram, ka šis finansējums, ka to saskata pilsoņi jūsu reģionos, ka tam ir taustāmi rezultāti, taustāms pierādījums, ka Eiropas Savienība uzņemas saistības Eiropas nākotnē. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu trešajam runātājam, Fujerē kungam. Paldies, paldies, prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti, dārgie draugi. Es eh, vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienības pirms pievienošanās finansējums ir ļoti būtiska investīcija mūsu visu nākotnē. Gan tajās valstīs, gan tām valstīm, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, gan arī, protams, pašai Savienībai. Jo saņēmēju valstīm tas ļauj veikt eh, politiskās un ekonomiskās reformas un mēdz sagatavot tās eh, iestāja ar Eiropas Savienībā. Šis eh, finansējums dod iedzīvotājiem jaunas iespējas un ļauj uzlabot dzīves apstākļus, lai pietuvotos tādiem, kādus esam pieņēmuši Eiropas Savienībā. Bet eh, šīs paneļa diskusijas, un šeit vēlētos pieminēt pirmās runātājas teikto par politisko aspektu, ir jāatcerās, ka eh, politiskā situācija Rietumbalkānos ir tāda, kāda nu tā ir. Un eh, Vakar, tiekoties ar deputātiem, es jau pieminēju, ka reģions ir piedzīvojis eh, reformu ziņā būtisku atpakaļsoli. Tiesību sargājošās iestādes, vēlēšana organizēšana, parlamentāro institūciju funkcionēšana, organizētā noziedzība un korupcija, tie visi ir kā pliķis sejā demokrātiskajām izmaiņām, kur šīs valsts veica līdz 16. gadam. Bet 16. gadā <clears throat> komisijas eh, paziņojumā ir skaidri teikts, ka reģionā notiek valstiskās demokrātiskās varas pavaināšanās. Jau 2011. gadā Eiropas eh, Savienība izvirzīja prasību, ka iestājas procesā galvenais būs tiesiskums. Arī citi aspekti, bet eh, tiesiskums pirmais. Organizētā noziedzība, ieroču tirzniecība, narkotika tirzniecība joproj, joprojām šo reģionu destabilizē tik lielā mērā, ka tas jau sāk mūs uztraukt, jo visas manas pieminētās aktivitātes šķiet šobrīd aizsargā pat augsta valsts ierēģi un arī tiesas sistēma. Bet eh, likums, ko paredz likums, piemēram, tiesu varas neatkarība un eh, cilvēku tiesība aizsargāšana, tas jau ir pamatu pamats. Bet um, kas notiek reālajā dzīvē, realitāte ir cita. Un savos progresa ziņojumos Eiropas komisija jau neskaitāmas reizes ir uzsvērusi, ka likuma īstenošana reālajā dzīvē nenotiek. Likums ir, bet īstenošanas nav. Un tam visbiežāk pietrūkst tieši politiskas gribas. Kaut arī likumā ir eh, paredzēts konkrētu, eh, konkrētas izpildes eh, organismi un arī uzraudzība bieži vien tam trūksta kā cilvēku resursu, tā arī finansējuma. Manas pieminētā negatīvā attīsti, attīstība šajās valstīs eh, notiek citu starp arī tāpēc, ka Eiropas eh, Savienība nav vienīgais eh, ieinteresētais šajā reģionā. Varam pieminēt Krievijas ļoti agresīvo ie, iejaukšanos eh, iekšējās lietās, arī Turcija ir aktīva. Ķīnu varam pieminēt kā būtisku investīciju, eh, investīciju nesēju šim reģionam. Un e, visa šī attīstība nevienmēr ir nesusi ekonomisko uzplaukumu šajām valstīm, jo šīm investīcijām jau ir tikai viens vienīgs mērķis - stiprināt investoru maku. To visu ir jāatcerās, kad Eiropas Savienība pieņem savus lēmumus par finansējumu piešķiršanu pirms iestājas instrumentu ietvaros. Uh, Kā jau es teicu, e, mums galvenais uzsvers tomēr ir jāturpina likt uz tiesiskumu. Ņemot vērā pirmās IPAS, kas sāka darboties 13. gadā, mācības, tad otrā IPA jau ir daudz politizētāka un sektora ievirzīta. Mēs esam eh, sagatavojuši strateģiskās attīstības dokumentus, un tas ir paredzēts septiņu gadu periodam. Tas eh, savukārt ļauj valstīm pašām vairāk justies atbildīgām par savu veikumu. Otrā IPA šobrīd ir nonākuši vidusposma pārskata brīdī. Raudzīsimies, kas šajā pārskatā, ko nākamēnes komisija sagatavos, parādīsies. Uh, bet eh, viens secinājums jau ir skaidrs, un to ir pagājušajā gadā sagatavojusi revīzijas palāta. Rietumbalkānu valstu administratīvās kapacitātes stiprināšana tiek uzsvērta kā viens no galvenajiem mērķiem. Un eh, revīzijas palātas teiktajā parādās, ka pēdējos gados eh, administratīvā kapacitāte stiprinājusies nav galvenokārt tieši tāpēc, ka tam trūkst politiskas un administratīvas gribas. Bet e, cits iemesls ir arī tas, ka Eiropas Savienība vairs nepiedāvā. Vairs nepiedāvā savu palīdzību būtisku reformu procesos. Rietumbalkānu e, politiskā vara pēdējā laikā vairākās valstīs vairs neatbalsta un neīsteno tos reformu procesus, par kuriem iepriekšējās valdības vienojās ar Eiropas Savienību. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, un jau vairāk no mums ir pieminējuši, ka visefektīvākais veids, kā pamudināt valstis turpināt reformas, gan eh, uzraugot reformu procesu, gan mudinot sarunu procesus, kā arī 23. un 24. sadaļas eh, sarunas ir ļoti būtiskas eh, un arī Eiropas institūciju iesaistīšanās reformu procesu nodrošināšanā un stiprināšanā ir izšķirīgi svarīgs. IPA finansējumam jātiek izmantotam daudz lielākā apmērā, jo tam tas ir paredzēts. Tagad īsumā pieskaršos eh, diviem konkrētiem aspektiem. IPA 1, kur eh, atbalsts tiesību sargājošajām iestādēm bija neliels, IPA 2 jau paredz daudz lielāku tiesību sargājošo iestāžu iesaisti un tomēr finansējums, kas tiek izmantot šajās valstīs tiesu sistēmas sakārtošanai, ir neliels. Viens piemērs. Tas arī parādās revīzijas palātas atskaitē. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir viens no priekšnoteikumiem cīņā pret eh, korupciju un organizēto noziedzību, bet tam ir nepieciešama arī prokuratūras griba šos jautājumus sakārtot. Protams, ka pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista, bet uh, ir jāveido arī neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, jo plašsaziņas līdzekļu brīvības šobrīd tiek apcirptas no visām pusēm. Vēl bez tā, ko Eiropas Savienība jau dara, mēs esam organizējuši kā konferences, bet ko tad mēs vairāk varam darīt? Patiesībā neko. Ciešāka sadarbība ar OCSE, kas ir eksperts vārda brīvībā un kas var mums piedāvāt savas konsultācijas. Tātad, protams, ka mēs iestājāmies par neatkarīgu plašsaziņas līdzakļu eksistenci. Daudz, kas vēl nav sakārtots eh, demokrātiska institūcija funkcionēšanā, un ko tad mēs varam darīt, veicināt augsta līmeņa dialogu citu starpā ar Bosniju, Hercegovinu un Maķedoniju. Šo dialogu uzraudzīja jau 15. gadā uzsāktais eh, sarunu etapu, sarunu etapi Bet tomēr, ja šis dialogs nedos vēlamos rezultātus un ja Maķedonijai izvirzītās rekomendācijas netiks izpildītas, tad Eiropas Savienības finansējo finansēto projektu izpilde varētu apstāties. Un turpināšu. Ja Eiropas Savienība turpinās iestāties par to, ka uh, sasniegumi tiek bremzēti, ja valstis un valstis valdoš, vadošās partijas sajūtīs nesodāmības garšu, tad Eiropas Savienībai vairs nebūs daudz rīku, ko izmantot. Un šeit vēl vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir pilsoniskās sabiedrības iesaust, iesaistīšana. Vakar Bosnijas Hercegovīnas eh, parlamenta deputāts jautāja, kā tad tas viss ir um, Eiropas Savienības dalību valstīs. Es pats nāku no īrijas un eh, pilsoniskās sabiedrības eh, iesaistīšanās dažādu lēmumu pieņemšanā ir ļoti būtiska. Tātad, kā jau teicu, nāku no īrijas, un ja nebūtu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās, tad visticamākais, ka Ziemeļīrijas miera process nekad netaptu iedibināts. Uh, Tātad pilsoniskā sabiedrība, tas ir ārkārtīgi spēcīgs virzītājs spēks, un e, mēs nedrīkstam to piemirst, un tas nav tikai kā dekorācija. Pilsoniskās sabiedrības un tās organizācija iesaista politiskos procesos ir svētīga. Tikai tad mēs varam runāt par demokrātijas adekvātu funkcionēšanu. Un vēlētos redzēt lielāku atbalstu, kā jau es teicu, ne tikai pilsoniskās sabiedrības eh, aktivitātēm, bet ir jāiedibina demokrātijas kultūra, kas veselā virknē Rietumu Balkānu valstu iztrūkst. Otrs aspekts, vēlētos tiešām īsumā tam pieskarties, ir ekonomiskā attīstība. Un šeit viena no prioritātēm ir cīnīties pret eh, ļoti augsto bezdarba līmeni - 20% Serbijā, 29% Maķedonijā un pāri par 50% no bezdarbniekiem ir jaunie, jaunieši. Un tas jau ir ļoti nopietns skaitlis. Eh, IPA 2 ir paredzējusi rīcību šajā jautājumā īpaši uzsvarota izglītības nozīmīgumu un mazo un vidējo uzņēmumu iesaist darba vietu nodrošināšanā. Bet eh, iz, par izglītību runājot, pār par 30% skolnieku nepabeidz skolu, un tas jau ir traģiski. Jāsaka, ka izglītības stiprināšana ir bijusi samērā zemu prioritāšu sarakstā no Eiropas Savienības puses, bet iespējams, ka tas tuvākajā laikā mainīsies. Kā jau es teicu, ļoti lielā mērā Rietumu Balkānu valstis ir pēc kara apstākļos dzīvojošas, un Nelsons Mandela savukārt ir teicis, ka izglītība ir tautas attīstības galvenais stūrakmens. Un visbeidzot par komunikāciju. Nav noslēpums, ka Eiropas Savienība ir pilnībā gandrīz izgāzusies, runājot ar plašu cilvēku loku eh, par to, ko tā dara kandidātu valstīs eh, pirms iestājas procesā. Un tas eh, lielā mērā ir mudinājis cilvēkus nepiedalīties vēlēšanās. Rietumbalkānu valstīs ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība izmantotu ikvienu tās rīcībā esošo rīku, un eh, tādējādi mēs eh, nevarēsim palīdzēt šīm valstīm uh, jo, kā jau es teicu, Eiropas Savienība vairs nav vienīgā lielvara, kas izrāda savu interesi par šīm valstīm. Piemēram, šobrīd kaut vai Serbijā vien lielākais eh, valsts aparāta darbinieku izglītības finansētājs jau šobrīd ir Krievija. Kādas ir Krievijas intereses, to mēs neviens nezinām. Paldies! Thank you. And... Paldies. Paldies eh, trim runātājiem. Un tagad gribētu uzsākt eh, jautājumu atbilžu kārtu. Mēs eh, varētu šeit paredzēt tādu kārtību, ka būtu viens runātājs no Rietumbalkānu partnervalstīm un kolēģis no Eiropas parlamenta. Tad viens pēc otra. Cerams, ka tas būs iespējams. Mēs uh, pirmais runātājs, kas vēlētos izteikties, gribētu aicināt arī runātājus uh, nedaudz stādīt sev priekšā. Un uh, varbūt, kad uzdotat jautājumu, jūs varētu uzdot uh, kādam no panēļ diskusijas dalībniekiem. Mēs sāksim ar labi zināmu viesi Nikolā Paposki. Viņš ir bijušais ministrs un uh, Eiropas Savienības integrācijas uh, biroja vadītājs Skopjē. Nikolā, tagad jums vārds. Paldies, Dēvid. Mēģināšu pēc iespējas īsāk. Trīs ieteikumi tika izteikti, ko, ko vēlos izteikties gan Eiropas eh, komisijai un Eiropas parlamentam. Uh, no, attiecībā no IPA 1 uz IPA 2 un par eh, vidustermiņu novērtējumu. Manuprāt, par konkurētspēju tas ir ļoti svarīgi. Mums vajadzētu stiprināt to eh, ap divu starp sektoriem, piemēram, lauksamniecību, infrastruktūru, administrāciju un tā tālāk starp eh, iesaistēm pusēm, ne valstiskās puses un valdības un starp valstīm. Es domāju, ka visvairāk efektīvais instruments, kas ir bijis, kā izdot Eiropas nodokļu maksātē naudu, ir uh, to ieguvuši elementi, tas palīdzētu mums, tas palīdzētu jums uh, nu, noveda, kā jūs tērēt Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Otrais elements. Komisija jau uzsver faktu, ka būs vērtējums par no ārēju vērtētāju puses. Tas ir ļoti labi tādēļ, ka tas uh, šo administrācijas uh, jau eh, tādas tendences, tas, tas tiešām būs neatkarība, bet es domāju, ka varbūt ir š, š, sava veida klientelisms. Un, eh, ja tie ir ārēji konsultanti, kas vērē, vērtē to, tad viņi varbūt, ka darīs to vērtēs tā, kā lai jūs būtu apmierināti. Un es domāju, ka šeit uh, svarīgi tieši politisko vērtējumu ņemt vērā, vērtējumu, ko politiski ir vērts darīt mūsu reģionam sniegt uh, atbalstu nākotnē. Trešais elements, kad mēs runājam par politiskajām prioritātēm, es gribētu teikt, ka politiskās prioritātes pirma, numur viens tam vajadzētu būt reģionālajai integrācijai. Mēs esam. kā Eiropa tādu ceļu, ka vēlas šeit iedimēt eh, bijušo konfederāciju, tīpaši, ja jūs atbrauc uz Maķedoniju un raukāties, kā tur ir, bet eh, mums uh, ja mēs nevarēsim sevi integrēt kā reģionu, mums būs ļoti grūti integrēties Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē, ka mums ir eh, jābūt brīvam reģionam, ir jābūt tā, ka cilvēki var ceļot brīvi, mums ir jābūt vienkāršākai piekļuvē paradoxāli, ka no Skopis ir vienkāršāk eh, aizbraukt uz Briselu nekā uz Sarājevu. Jā, to grūti salīdzināt. Ekonomiski svarīgi tas, ko mē, mūsu nodokļu maksātāji saka, ko varētu dot Eiropas Savienībai. Mēs esam viena no atvērtākajām ekonomikām 70% viss, ko mēs darām, ir saistīts ar Eiropas Savienību, un tikai 20% ir tas, ko jūs saucat par Rietubalkāniem. To vajadzētu risināt pēdējais elements. Vajadzētu būt pavērsienam uz lielāku, labāku infrastruktūru, kas uzlabot piekļuvu reģionam un mazāk pavērsienus administrācijai. Balkānēs mums parasti kompetenti cilvēki. Uh, strādāt administrācijā, ja jūs, eh, ja cilvēks tiešām ļoti eh, eh, ar lielu talantu, tad viņš rēta, kad iet strādāt uz administrāciju. Ja, ja kā cilvēks labi strādā, tad viņš parasti dodas uz Vāciju, bet mums tad vajadzētu tērēt mazāk naudu administrācijai, bet vairāk infrastruktūrē un uh, infrastruktūrē starp mūsu reģionu valstīm. Paldies! Paldies, Nikolā! Jūs teicāt, ka jūs esat no reģiona, ko mēs saucot par Rietumu Balkāniem. Nezinu, ka jūs esat tā nelaimīgi par šo nosaukumu. Jā, mēs lietojam arī Austrum Eiropas iedzīnu. Ja jūs patiešām labi strādājat, jūs varat mierīgi strādāt arī Eiropas Savienības administrācijā. Cilvēku afetsekretariātā vajadzīga labi. Jā, paldies. Atbilde būs drusku vēlāk. Nākamais runātājs eh, Knots Frekenšteins no sociāldemokrāta grupas. Jā, paldies. Priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Marieķēs Hākē, jo viņa, manuprāt, pateica vienu ļoti svarīgu lietu. Un izdarījis ļoti lielu darba daļu. Mēs nevaram galīgi būt apmierināti, kā līdz šim esam eh, tērējuši īpa līdzekļus Tas nenozīmē, ka viss ir nepareizi, kas tur ir ticis darīts, bet eh, gan nezinu, neviens to neievēro, tā ir tā problēma. Cilvēki valstīs, pa ko mēs šeit runājam, man arī, godīgi sakot, vairs nepatīk eh, apzīmēs Rietumbalkāni, ļoti jocīgi, bet cilvēkiem kaut ko no tā visa vajadzētu pamanīt, ka mēs abās pusēs intensīvi strādājam pie tā, kā nolīdzināt viņu ceļu uz Eiropas Savienību viņiem faktiski vajadzētu ievērot, ka reformas ir vietā, ka viņa dzīve mainās uz pozitīvo pusi. Un tas ir ļoti atšķirīgi, kā valstīs tas tiek saskatīts. Cilvēkiem vajadzētu ievērot, un to viņi var ievērot, ka drošība uzlabojas, uzlabojot stabilitāti. Tas tā arī ir laba zīme. Bet citādi ir palīdzība, lai iztenotu reformas, Bet ar to viss ir jāparāda cilvēkiem, ka mēs patiešām viņus vēlamies Eiropas Savienībā. Tas nozīmē ne tikai, ka nauda tiek izdota, lai varētu tikt īstenots reformas un varētu veik, tikt veikts konsultācijas, bet arī infrastruktūras pasākumiem, ņemot vērā integrāciju. Tā arī, kas arī Berlīnas procesā kā cilvēkus varētu savest kopā jaunas apmaiņu un tādas lietas. Un tas nav nu, jau tā, ka tas viss netiktu vairs darīts, bet tas vairs nav redzams, kā jūs teicāt. Mēs tērējam pēdējo centu, bet tad mūs beigās pietrūkst 20 eiro, lai uzliktu plāksnieti, ka to ir sponsorējis Eiropas Savienība. Tas ir drusku uzlabojis, bet ne, patiesībā netik ļoti. Mēs uh, necenšamies iesaistīt cilvēku šajā integrācijas procesā. Uh, Dažas valdības rietumu Balkānos arī nē. Jūs norādiet uz to, ka ne tikai Krievija un Ķīna un Turcija un uh, citi ir ieinteresēti, kā iegūt ietekmi. Nu, ja kāds obligāti grib uh, sadarboties tieši ar Krieviju, tad lai jau to dara, bet ir arī citas valsts, kā Saudarābija, kas ļoti aktīvi arī iesaistās priekšpēdējais teikums. Es uzskatu, ka mums ir jāatvadās no domas, ka sadaļas atvēršana ir revolucionārs darbs, vai cilvēki to tā saskata, kas dzīvo valstīs. Mēs zinām, ka tas ir nepieciešams, tas ir pareizi, bet maize cepēja Belgradas ielās nesvinēs lielus svētkus, dzirdot, ka pēc tik ilga laika atkal ir atvērtas viena vai divas sadaļas mums arī citas papildu lietas ir jādara, lai tas notiktu. Manuprāt, ka, kad cilvēki tiešām varējuši kaut kam ķerties reāli klāt, tā bija vīzu liberalizācija, diemžēl ne Kosovā, kur mēs izdarot spiedienu jau ilgāku laiku aicinām komisiju spēt soli tālāk beidzot. Bet varbūt, ka iesaiste Eiropas viesabunēšanas sistēmā būtu punkts, kas tiešām būtu taustāms, katrs to ievērotu. Jaunietis pilsētā, kādā pilsētā un uzņēmējs citā pilsētā. Tomēr man vajadzētu uz to likt lielu vērtību. Pēdējais teikums. Vairāk par vairāk. Nu, vienmēr ir tik ātri tas viss izteikts, taču man liekas, ka mums vajadzētu arī nopietni par to padomāt. Mums vajadzētu izveidot rezervi, kur eh, mēs varam papildus atbalstīt ļoti aktīvos. Un tas saskaņojot ar atsevišķiem pasākumiem, saskaņojot to ar valdībām Rietumu Balkānu valstīs. Mēs negribam protektorātus, bet partnerattiecības. Un tādēļ dialogā ir jāveido pareizā pieeja. Paldies! Paldies Knutam Fleckensteinam! Nākamais runātājs - Fadils Sendelī. Viņš ir vice koordinators no Maķedonijas un ir politiskais koordinators PESA grupai. Jā, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie Rietumbalkānu pārstāvji gribētu uzsvērt vairākus jautājumus, kas ir saistīti ar IPA fondu īstenošanu. Tas ir instruments, lai sniegtu palīdzību Rietumbalkānu valstīm. Un kā uzlabot dzīves līmeni mūsu pilsoņiem mūsu valstīs. Tas ir instruments, Eiropas fonda instruments, uh, bet mēs kādreiz mums ir problēmas ar eh, to, kā izrunāt mūsu valstu budžetus. Tā nav problēma tikai mūsu valstīs. Šis jautājums ir tāds, ka mums ir nepieciešams tas, ka iesaistās Eiropas institūcijas, lai pāraudzītu fondu izmantošanu mūsu valstīs. Manā gadījumā mūsu valstī Maķedonijā. Tātad tam būtu lielāks efekts, kā šos fondus varētu ieviest, lai šie fondi tiktu izmantoti tiem paredzētiem projektiem, un ne tikai, lai palīdzētu valdībām mūsu valstīs izdzīvot. Šiem instrumentiem ir jābūt vairāk efektīviem, produktīviem lai tas palīdzētu Maķedonijai, Kosovai un visam reģionam, lai tas būtu tuvāks instruments. Un tā tendence mūsu valstīs ir, ka mēs domājam, ka mums ir jāpietuvinās jums, bet kādreiz mums ir nepieciešams arī skaidri pateikt, ka tas ir divu virzienu ceļš mums ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības pārstāvi ierodas pie mūsu uh, darbiniekiem, lai viņi viņus apmāca, lai viņi varētu sniegt ieguldījumu mūsu attīstībā. Jā, paldies kolēģiem no Maķedonijas. Un tagad vārds eh, Šaudas kungam no zaļajiem. Igor, lūdzu. Paldies. Uh IPA finansējums ir ārkārtīgi nozīmīgs šim reģionam, par to jau vispār neiet runa. Mēs e, šeit tagad diskutējam par šā finansējuma izmantošanas uzraudzību, par to, cik šis finansējums ir svarīgs kā ārpus Eiropas Savienības robežām, tā arī Eiropai pašai. Bet ikviena no Rietumbalkānu valstīm, kas izmanto šo naudu, tai ir jāatskaitas Eiropai. Tātad, kā šis finansējums tiek izmantots, bet uh, ir jāatbild uz vēl vienu ļoti aktuālu jautājumu, jo ne jau tikai formāli ir jāizvērtē naudas izmantojums, ir uh, jāraugās arī, cik regulāri un cik vienmērīgi finansējums tiek eh, apgūts. Bet eh, jāraugās ir arī uz efektivitāti, uz ekonomiku. Šis jautājums kā komisijai, tā arī dalību valstīm ir ļoti būtisks. Tātad, kā, kādus kritērijus eh, izvirzīt šīs naudas izmantojumam? Tātad pajautāt pašiem sev, kāda ir bijusi šīs naudas izmantojuma ietekme uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Es jau piekrītu, un tas šeit izskanēja jau pirms manis, ka infrastruktūras projekti ir ārkārtīgi būtiski un savienojamība starp dažādām reģionu valstīm tāpat bet eh, varbūt tikpat nozīmīgi ir uzdot jautājumu, kā valsts īsteno likums, saka runātājs. Tā tad, um, vai tiesu sistēma vai likumi atbilst akī komunitēr, atbilst lielā daļā valstu, bet uh, likuma īstenošana dzīvē nevienmēr. Iespējams, ka naudu vairāk vajadzētu izmantot uh, administratīva aparāta apmācībai un caurskatāmības palielināšanai. Tad, kā komisijai, tā arī parlamentam, tā arī dalību valstīm būtu vieglāk izsakot līdzi mūsu nodokļu maksātāju naudas izmantojumam IP ietvaros. Thank you, Igor Šaltis. Paldies, Šaltis kungs. Ir vēl divi runāt gribētāji. Šoreiz no Kosovas. Pirmajam dod vārdu Hotī kungam. Yes, please, the floor is yours. Foundation in the Ruar Cruises. In the Ruar. Uh, Paldies. Godātie kolēģi, es um, ar lielu prieku piedalos šās dienas fórumā un uh, sniegšu savu viedokli kā valdības pārstāvis, kā finanšu ministrs, un es darbojos arī IPA finansējuma apgūšanas un izmantošanas darba grupā. Esmu arī opozīcijas partijas biedrs. Vispirms, kā IPA finansējums tiek izmantots. Saskaņā ar manā rīcībā esošajiem datiem mums vajadzētu vairāk laika atvēlēt plānošanas etapam un dažādu projektu koordinēšanai, lai tiešām mērķi, kas um, ir ierakstīti IPA, varētu tikt atbilstīgi īstenot, jo iespējams tas ir. Tomēr tam mums ir nepieciešams iesaistīt arī citus spēlētājus, citas ieinteresētās puses. Tas ir ļoti būtiski. Pie tām jāiesaista šīs ieinteresētās puses ir jau agrīnos plānošanas etapos, IPA finansējuma apgūšanā. Es e, uzskatu, ka uzsvaram uz e, plānošanu ir jābūt daudz lielākam. Tas ir jāapzinās kā valdībai, tā arī pilsoniskajai sabiedrībai, pie tam ne tikai IPA programmu apguve, bet arī domājot par ilgtspējīgiem risinājumiem, kuros savu finansējumu piedāvā gan IPA, gan citi jo IPA finansējums jau ir paredzēts ilgtspējīgiem risinājumiem. Es, kā jau teicu, esmu darbojies kā finanšu ministrs, un manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai valstis vairāk domātu par um, apmācības eh, programmām. Tas būtu pirmais, otrais eh, IPA programmas īstenošana. Rodas iespējas, ka finansējuma apguvē ir ļoti lielas vilcināšanās, un eh, nereti mēs pat zaudējam iespēju izmantot finansējumu, jo tā apguves deadlines jau ir beidzies. Un uh, iedzīvotāji vairs tā kā pat neusticās šiem IPA projektiem, jo tie ir tik ļoti laikā izstiepti. Trešais jautājums ir tehniskas dabas. Mēs visi esam viensprāts, ka IPA finansējums ir finansiāls atbalsts šīm valstīm, mūsu valstīm, bet eh, tas ir arī politisks rīks. Un es uzskatu, ka eh, lielāku uzsvaru vajadzētu likt uz šo momentu, to vajadzētu publiskot, tādā ziņā publiskot, padarīt atpazīstamu, un es domāju, ka finansējumu apguvē konkrēto valstu parlamentu attiecīgajām komisijām būtu jādara vairāk. Es, eh, protams, piekrītu domāju, ka eh, finansējuma projektiem ir jābūt eh, ārlietu auditam. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vairāk klātesošai, labāk atpazīstamai šajos reģionos, lai tiešām iedzīvotāji varētu saprast, kā finansējums tiek izmantots. Paldies! Kolīgi! Jā, paldies! Nākamais ir uh, Šalikungs. Viņš ir uh, referents no zaļajiem. Paldies! Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Have... Paldies, priekšsēdētāji, kungs, ka devāt man vārdu. Es gribu izteikt vienu piezīmu un vienu jautājumu. Mēs dzirdējām no runātājiem un arī mēs jau zinām, vērtējot pieredzi, kāda ir bijusi ar IPA fondu pielietojumu, tad to, cik veiksmīgi tie tiek izmantot, tas ir saistīts ar dažādiem jautājumiem. Pirmais - politiskā vēlme tiem, kas to saņem ņēmēju valstī. Un otrkārt arī Eiropas Savienības spēja prasīt īstas reformas šajās valstīs. Un dažkārt ir bijis tā, ka faktori ir ierobežoti. Dažkārt nav tādas izteikts politiskas vēlmes īstenot politiskās reformas, un dažkārt notiek arī tā, ka uh, Eiropas Savienības spēja prasīt šādu reformu īstenošanu ir zināmā mērā ierobežota. Un šī ierobežojuma vērtējot tos, es gribētu teikt, ka tas viss nozīmē uz tādiem jautājumiem, kurus vajadzētu vairāk izcelt un arī dziļāk skatīt. Tie jau tika pieminēti pirmkārt pilsoniskās sabiedrības atbalsts, jo pilsoniskā sabiedrība var būt eh, īsts izmaiņu faktors. Tas attiec uz katru sabiedrību un, protams, arī tas attiec uz tām valstīm, par kurām mēs runājam. Un otrkārt, atbalsta sistēma. Es ļoti nepaciet, ar lielu nepacietību gaidu komisijas eh, priekšlikumu par eh, šo instrumentu izmantošanu. Un tie priekšlikumi, kādi ir bijuši izteikti, mēs uzklausījām Maķedonijas kolēģi, kas aicināja plašākai reģionālai integrācijai pievērst uzmanību un sniegt tehnisku un finanšu palīdzību, lai integrētu reģionus. Un jautājums ir sekojuši. Jūs domājat, ka IPAS daudz pusējās valstu programmas varētu palīdzēt? šai reģionālajai integrācijai. Tas ir bijis prasīts un par to jautāts. Šis jautājums ir Eiropas komisijas pārstāvim. Paldies! Paldies Solis kungam! Un kā es Es saprotu, ka vēl viens runātājs, un tad slēgsim runātāju uh, sarakstu, jo uzklausīsim vēl mūsu paneļa uh, dalībniekus no Kosovas. Eh, Menlī Frans Nikī, lūdzu. Please. Thank you. Uh, Mr. Uh, Chair. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Mēģināšu runāt īsi, jo mans kolēģis Hotīkungs jau pieskārās būtiskiem jautājumiem gan eh, par to, kāda ir pieredze Kosovā par IPA programmas īstenošanu gribētu teikt, ka tas ir ļoti svarīgs instruments. Tas ir spēlējis būtisku lomu izšķirošās jomās un prioritātēs Kosovā. Bet uh, drusku pastāstīšu par tiešo pieredzi. Es biju iepriekšējos divos uh, periodos uh, ministrs, un šeit ir tomēr jāraukās, cik efektīvi ir instrumenta ieviešana. Piemēram, tikai divus mēnešus atpakaļ Kosovā. IPA 2014 gadi ieviešana uzsākās. Tātad trīs gadu novēlošanās esam jau vidustermiņa pārskata periodā un IPA 2 pirmais gads ir uzsācies, un atsimredzot būs vajadzīgi divi gadi, lai šī līkuma tiktu īstenota tā kā bija 2014. gadā. Un, iespējams, tas viss uh, ieaugs līdz 2020. gadam. Tātad uh, par IPA runājot par to, tā ir pieredze. Lielākajā daļā no valstīm reģionā ir liela novēlošanās, lielas birokrātijas dēļ. Jā, mēs saprotam, ka ir šī birokrātija, bet es domāju, ka ir jābūt uh, diskusijām par to, uh, lai proc, eh, process būtu vairāk eh, pāraudzīts un vairāk eh, efektīvs. Otrakārt, ieviešanas rezultāti. Pat tad, ja projekti ir uzsākti, ieviest, tad lielākā daļā gadījumu ir vajadzīgs papildus laiks. Daži no projektiem, kas ir ieviesti Kosovā, parasti ir pusotrs gads vai divi gadi, laiks, kas ir paredzēts sākumā. Parasti sešu mēnešu vai pat gadu aizkavēšanās. Tas viss ir ļoti sarežģīti. Efektivitāte un uh, praktiskā lietojamība, cik uh, tas viss ir īstenojams. Ir arī veiksmes stāsti mazāk veiksmīgi gadījumi, ja mēs runājam par IPA projektu īstenošanu. Ir uh, daudz arī tehniskās palīdzības. Tas ir ļoti labi, bet galu galā tas viss eh, bieži vien nav saskatāms, diemžēl. Eiropas Savienības delegācijas vai biroji šajās valstīs un, un eh, arī labumu guvēji Bieži vien ir tā, ka ir tiešām ļoti labi ziņojumi, tūkstošiem lapušas eh, ieteikumi, bet, diemžēl, netik daudz cilvēku pat uh, labumu saņēmē to visu kārtīgi neizlas, kam tas ir domāts, tad uh, kā tas tiek īstenots uh, praksē, tad arī jāraugās, kāda ir reālā situācija, ir jābūt līdzvaram starp tērēto naudu Un, piemēram, mums Kosovā ir līdzfinansēts ļoti svarīgam pro projektam sportam Mitrovicā. Cilvēki, pašvaldība, protams, saņem no tā labumu, netik daudz no tehniskās palīdzības, bet vienmēr ir tā, ka fondu redzamība, fondu lietojamība ir jābūt, eh, protams, arī eh, projektiem, ko vērtē eksperti, kas nāk no Eiropas, lai, un nepieciešama ir paredzība, lai sastādītu dokumentus par šo īstenošanu. Un vēl vairākas lietas plānošanai ir jābūt ņemtē vērā, ir jābūt īpašām pārskatām, ir īpaši no labuma saņēmēja viedokļa. Šeit ir arī svarīgas politiskas prioritātes. Nu, vienmēr tas netiek nodrošināts, man kolēģi arī uz to norādīja. Uh, piemērus no Kosovas. 2014. gadā bija lauksaimniecības attīstības projekts trīs galvenais jomās, bet tas vairs nav. Kurš pieņem šādu lēmumu? Mēs neesam pārliecināti, vai tas bija mūsu lauksaimniecības ministrs, vai viņš pieņēma šo lēmumu. Problēma, kas tādā veidā tiek radīta. Mums ir uh, ilgtermiņa plānošana, tieši tāpat kā jebkuram jebkurā citā valstī 2014. 2015. gadā mēs uh, to plānojam, IPA reģionāla plānojumā, un ja tas tiek mainīts, tas jau ma maina ļoti daudz uh, labumu guvē valstī. Vēl viena problēma. Kā tiek pieņemti šie lēmumi? Ja labumu saņēmēji netiek iesaistīti procesā, pārskata procesā vai izmaiņās, varbūt ir ierēģi, kāda līmeņa ierēģi, tie ir iesaistīti bet ir jābūt arī politiskajam līmenim, kas ir iekļauts, ja mēs šeit runājam par politiskajām prioritātēm. Vienmēr. Pat Briselē atšķiras viedokļi, kas attiecas uz uh, lauksamniecības un lauku attīstību. Šeit ir atšķirīgi viedokļi uh, Diģe Nē un Diģe Agri. Vai jūs domājat, ka ir svarīgi iekļaut plānošanā labuma saņēmējus, bet arī citus ģenerāldirektorātus, kas strādā tieši par šiem sektoriem? Es jau piemēr, tikko pieminēju, piemēram, Digi Agri parasti ir iesaistīts, jo viņiem taču ir pieredze, viņiem ir kapacitāte, varbūt vairāk nekā uh, eh, DJ Nea, ģenerāldirektorātā. Paldies! Tagad gribētu noslēgt runātāju sarakstu un dot vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem atbildēt uz komentāriem. Vispirms došu vārdu, kā jau arī pirms tam, Marietēs Hākē, pēc tam uh, Kalavērs kundzei un Foerkungam. kungam. Marečim. Paldies, eh, Dēvids, priekšsēdētā kungs. Eh, paldies eh, visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Paldies par jūsu tiešumu, atvērtību, par jūsu raudzējumu uz problēmām un iespējām. Stratēģiskais dialogs vidustermiņa pārskatām Ir skaidrs, ka abas puses vēlas, eh, lai mēs iet vēl tālāk. Ir jāsasniedz vairāk, un tā ir labā ziņa, ka mēs vēlamies strādāt tālāk, strādam, strādāt vairāk par eh, raugoties uz kontekstu starp eh, valstu attiecībām un arī raugoties uz citu spēlētāju, ne tikai Eiropas Savienības iesaist šajās valstīs. Tātad gan par politisko līderību runājot, gan arī par iesaisti ir būtiski uzsvērt, cik ļoti delikāts ir iestāšanās process, kā arī cik ļoti delikāts ir finansējuma izmantojums. Tā tad eh, vēlējos pateikt, ka IPA nav attīstības palīdzība. IPA ir domāta ekonomiskai attīstībai, tiesīgumā un tiesību sargājošo iestāžu iestiprināšanai un reģionālo konfliktu novēršanai. Tāpēc eh, uz IPU arī kā uz tādu ir jāraugās. Un šodien vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgas ir attiecības starp visiem dažādajiem īstenošanas procesa etapiem. Stiprināt institūcijas, stiprināt cīņu pret korupciju, stiprināt pārklāšanās, izskaušanu, stiprināt absorpcijas kapacitāti un, protams, adekvāti īstenot pirms iestājas finansējumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad balstīties uz vērtībām, lai nebūtu tā, ka runiet tikai par ekonomisko izolētību, bet ir jāstiprina arī demokrātija un pilsonība kā tāda, pilsoniskā sabiedrība kā tāda. Un visbeidzot, un to jau parlamentāriešiem vienmēr bezmaz uzsver kā prioritāti. Mums ir jāatcerās, ka galvenais nolūks, kāpēc mēs veidojam reformu procesu un visas infrastruktūras, ir cilvēku vārdā. Lai nebūtu tā, ka valdība sev pierakst laurus, e, ir jāmēģina apkopot visu iedzīvotāju cīņas spars un kaut kas jāpanāk. Tie, kur strādā pie strateģiskā dialoga iedibināšanas un eh, vidustermiņa pārskata, mēs, eh, kā parlaments, protams, iesaistīsimies šajā procesā, jo tas arī mums ir ļoti aktuāli. Un, eh, lai visu tā īstenotu, ir jābūt iesaistītiem visiem līmeņiem. Paldies! Thank you, Marīķie! Paldies Marīčai, un tagad Kalavers kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Šalkas kundzei. Burtiski pāris komentāru. Vispirms eh, arī es vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Mums ir ārkārtīgi svarīgi dzirdēt jūsu viedokli, un, eh, protams, jūsu viedokļi jau nav nekas jauns. Šodien mēs eh, regulāri sadarbojamies gan ar parlamentiem, gan arī ar pilsonisko sabiedrību, tāpēc vidustermiņa pārskats tiešām ir ārkārtīgi būtisks un atspoguļo realitāti konkrētajās valstīs. Pilsoniskā sabiedrība ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un eh, ne jau tikai no finansējuma viedokļa raugoties, tas ir mūsu daudzveidīguma programmas eh, galvenais pilārs - atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Bet arī parlamentos ir ārkārtīgi būtiski atcerēties, ka dažādi likumi, kurus parlaments pieņem vai izvērtī, jūs eh, jau arī pieprasat iesaistīto pušu apklaužināšanu. Un bieži vien Šķiet, parlamentos likums tiek pieņemts e, ātrākā kārtībā nekā to paredz pilsoniskās sabiedrības un vispār iesaistīto pušu apklaušanāšana. Tāpēc atvēliet pietiekamu laiku likuma pieņemšanai, lai varētu uzzināt arī pilsoniskās sabiedrības domas. Ir arī citi būtiski jautājumi, piemēram, šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, un šeit e, pilnībā piekrīt Pahovska kunga teiktajam. Tātad situācija ir tāda, ka reģions Reģiona stabilitāte kā tāda ir ļoti būtiska katrai atsevišķai valstī, tās ceļā uz Eiropu. Un jau pagājušā gada pārskatā ir parādījies, ka mēs e, mūsu daudzkulturālo programmu tieši balstam uz reģionu valsts ciešāku sadarbību. Esam visi ieinteresēti arī infrastruktūras sakārtošanā. Reģionam ir ļoti svarīgi izveidot tādu infrastruktūru, lai tas būtu saistīts gan savā starpā starp dalību valstīm, gan arī ar Eiropas Savienību bet eh, situāciju re reģionā bez struktūrālā reformām mēs nemainīsim. Piemēram, mēs varam uzbūvēt autostrādes eh, vairākos līmeņos, ja vēlamies, bet ja e, procedūra nemainīsies, tad jau joprojām smagās mašīnas tiks apturētas uz robežām un tur pavadīs daudzas garas stundas transporta regulējumam ir jābūt labākam un te ir jāņem vērā arī reģionālais skatījums. Tāpēc arī komisija tik ļoti daudz uzsver liek uz reģionālās ekonomikas attīstību un uz to, ka arī reģionam pašam ir jāstrādā daudz vairāk. Un eh, ar visu mūsu izdarīto atbalstu, ar mūsu sadarbību ar premjerministriem šajā reģionā. Mēs sadarbosimies ar pilnīgi visiem premjerministriem valstīs. Trešais, ko vēlējos pateikt, parlamentu spēlēmā loma galvenokārt tieši uzraudzības procesā, un šeit piekrīt Šalts kungam. Protams, Eiropas Savienība ir izstrādājusi uzraudzības mehānismu, ir ārēji auditori, kas uh, organizē savu, savus pārbaudas. Mums ir gan revīzijas palāta, gan arī neatkarīga auditoru kompānija iesaistīšana, bet e, jums arī valstīs ir nacionālās audita institūcijas, un tām uz saviem pleciem ir jāuzņems galvenā atbildība. Lai būtu pieejama gan e, finansējums, gan arī politiskā griba, lai šīs audita iestādes varētu savu darbu veikt pēc iespējas gurprātīgāk. Un e, tas tiešām arī ir mūsu galvenais eh, jums sakāmais. Un visbeidzot, Eiropas programma, kā jau šeit izskanēja, IPA ir domāta ilgtermiņa mērķu sas sasniegšanai, proti reformēt visu sabiedrību, un sabiedrībā izmaiņas notiek ļoti lēni. Tāpēc eh, reforma process nav vienkārši raudzēties izlaicīgu rezultātu sasniegšanā, mums ir jāskatās tas eh, tādā ilgākā skatījumā. Bet, eh, ja mēs vēlamies sasniegt nobriedušas reformas, tad mums ir jāskatās arī ilgākā laika periodā. Un kā jau es teicu savos ievadvārdos, integrācija Eiropas Savienībā, kas nav atklāta, nepikā nenovedīs. E, jāsaka, šajā reģionā valdības mainās pietiekami bieži, un tad katra nākamā valdība atkal sāk visu darbu no sākuma. Un tas tiešām noved pie darba vilcināšanās. Sanāk, ka jūs ejat divus soļus priekš vien atpakaļ. Reģionālajā dialogā nepieciešama arī ilgspējības aspekts tiesību sargājušo par reformas, eh, sabiedrības reformas, administratīvā operāta reformas, tam ir nepieciešama parlamenta pilnīga iesaistīšanās. Jums ir jāuzņemās šī atbildība. Un tas arī ir labākais, kā IPA programmu efektu iedibināt un noankurot sabiedrībā. Ir jābūt eh, vīzijai, ir jābūt eh, labākam dialogam arī ar pilsonisko sabiedrību un visbeidzot komunicēšana un atpazīstamība. To Flakensteina kungs pie, pieminēja. Protams, ka mēs varam strādāt daudz labāk, un šeit piekrīt manam kolēģim no komunikācijas nodaļas, bet eh, komunikācija jau nevar būt savu veidā patronizējošs eh, moments. Atpazīstamības eh, kampaņām tās ir jāorganizē arī parlamentam un dažādiem parlamentāriešiem, valdībai. Tā tad arī jums ir jāstrādā pie tā, ko Eiropas Savienība dara jūs konkrētās valsts labā. Un eh, es tiešām ceru, ka jūs palīdzēsiet Eiropas Savienības atpazīstamībai jūsu valstīs. Paldies! Thank you and for a final remark. Paldies un noslēdzošie vārdi, Forē kungs. Paldies, priekšstādā kungs. Un paldies visiem, kas izteica komentārus. Es pieminēšu dažus punktus. Nu, pirmkārt, reģionālā sadarbība un daudzpusējās uh, valstu programmas ir uh, ļoti nozīmīgas uh, šādas programmas un arī institūcijas tādas kā reformas um, valsts pārvaldē, skola reforma Montenegro, bet ja nav politiskās vēlmes un uh, valsts riskē ar to, ka um, šādas institūcijas uh, vairs netiek uzturētas, tad jāsaka, ka runājot par, piemēram, uh, skolu reformu un auditoru um, lēmumā, bija norādīts, ka Uh, programmas, kas tika prezentētas no skolu puses, nav ļoti veiksmīgas bijušas ar Rietu Balkānu zemēs, un uh, ir nepieciešama jau politiska vēlme valsts iekšēnā, lai nodrošinātu to, ka šādas daudz pusējās valstu programmas dod nozīmīgi iet, ieguldījumi. Jautājums par likumdošanas ieviešanu un likumdošanas pieņemšanu. Es pilnībā piekrītu kolēģiem runājot par to, ka diemžēl situācija ir bijusi tāda, ka parlamenta reģionā, nu tā kā vienkārši attiksē izpildītos uzdevumus, un dažkārt likumdošana ir norādīta kā ES reforma. Bet tāda konkrēts un skaidrs centiens konsultēties ar visiem sabiedrības līmeņiem, ko šī likumdošanas karstāts nenotiek. Nu, piemēram, nediskriminācijas likumdošana. Būtu jābūt konsultācijām ar visiem sabiedrības sektoriem, ko šī likumdošana skars. Nu, un otrkārt, tā institūcija, kas ir izveidota, lai šo likumdošanu ieviestu, tai vajadzētu ietvert arī šo sektoru pārstāvis, bet diemžēl ir tādi piemēri, kas parāda to, ka Eiropas komisijas ziņojumos norādīts uz to, ka šādas institūcijas ir tikai no politiķiem sastāvošas, kas neataino to cilvēku intereses, kas ir likumdošanas mērķi. Nu, līdz ar to ir pilnīgi cits iespējams veids, kā uzsvērt nozīmīgumu un cik nozīmīgs ir tas, lai būtu vienots viedoklis parlamentos par to, ka šī likumdošanas jautājumi ir ļoti nozīmīgi, lai uzlabotu dzīves apstākļus šajās valstīs, kas ir skārtas, un nevis tādēļ, ka Eiropas Savienība saka, tas jums jādara, bet tādēļ, ka tas nāk par labu uh, šīm valstīm pašām. Taču, lai nodrošinātu to, ka viņi ir saņēmēji pusē, tiem ir jāiekļaut arī sistemātiska un apzināta konsultāciju sistēma ar visiem sabiedrības sektoriem. Tā, lai rezultāts ir tāds, kas atspoguļo tās intereses un uh, to, kas ir nepieciešams šajā valstī. Tas pats ir jāsaka par pievienošanās procesu, un tās valsts, kas ir jau šajā pievienošanās procesā, viņiem ir nepieciešams konsens nacionālā līmenī, lai nodrošinātu to, ka valsts runā vienā valodā, vienā vārdā, un ka tās nav tikai visas val, valdības vai politiskās partijas, kas uzstājas. Un noslēgumā gribu uzsvērt to, ko Pesa politiskās partijas Maķedonijā pārstāvis teica, pilsoniskā sabiedrība un daudzi runā par to, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai eh, pilsoniskā sabiedrība būtu aktīva un lai tā saņemtu atbalstu ne tikai no es, bet arī lai valdības būtu atklātas uzklausīt pilsonisko sabiedrību tādā veidā, kas nav eh, pārteiska. Diemžēl mums ir tādi piemēri, ka Nacionālo valstu fondi ir balstīti tikai uz tādiem apsvērumiem, kas ir pateiski un neveicina neatkarīgas pilsoniskas sabiedrības attīstību, kas varētu nodrošināt to, ka valdība sniedz atskaites. Un pilsoniska sabiedrība kritizē valdību un tos nesodīt vai pret tiem vērsties šī iemesla dēļ. Un es gribētu piedāvāt to, lai būtu tādi plašāki panākumi pilsoniskas sabiedrības atbalstīšanai vietējā līmenī, piemēram, ar grāmatu sistēmu, kas palīdzētu pilsoniskai sabiedrībai mazu organizāciju, nelielu organizāciju veicināšanu, kuriem nav pārāk daudz resursu vai tehniskā know-how, lai izmantot ES fondus, kas izmanto sarežģītas tehniskas procedūras. Un tie var tikt ietverti Tad, kad es strādāju Maķedonijā, Slovenijā, Dienvidu, Āfrikā, Luksemburgā, e, es uzdevumā, es vienmēr biju pārsteigts par to, cik ārkārtīgi lielu ietekmi nelieliem projektiem var piešķirt. Tie dažādus slāņu cilvēkus apvieno. Nu, piemēram, Maķedonijā e, es atbalstīju projektu par vēstures mācīšanu. Uh, kodbalstīja komitejas. Un šis projekts uh, apvienoja vēstures skolotājs no Albāņu etniskās un uh, maķedoniešu etniskās kopienas, lai uh, izveidoti objektīvu uh, atainojumu, kas bija 2001. gada konfliktā. Tas bija ļoti sarežģīts projekts, tas bija ļoti emocionāls, emocionāls bija, emocijas bija ļoti lasas. Tas bija uh, projekts, kurā visi uh, aizspriedumi parādījās, bet tieši tas bija arī projekta mērķis. Un galu galā bija ļoti tāds a, reprezentatīvs a, gala rezultāts. Taču, ja a, valdība to neizmanto un neie, nepadara to par daļu no izglītības, tad tam nav tādas īpašas nozīmes. Nu, tas ir piemērs kā nelieli projekti vietējā līmenī vai nacionālā līmenī var dot ļoti lielu uh, ietekmi, spēcinot un radot uzticības uh, atmosfēru šajās dažādajās, šajos dažādajos līmeņos starp dažādām etniskām kopām. Un tāpat var ietvert tā, um, kopienas kā tādas. Daudzos gadījumos mēs runājam par sabiedrībām, kas ir radušās pēc uh, konfliktiem, un šī neusticība ir ļoti uh, dziļa, un labākais veids, kā to pārvarēt, ir īstenot projekts, kas var celt uh, tiltus un labākie aktieri ir pilsonisko sabiedrību, to pārstāvju vietējā līmenī, un es domāju, ka tas arī ir tā kā aicinājums valdībām plašāk sadarboties, tiešāk sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Vēl viens piemērs pēdējais, kad bija Slovenijā, un mēs a, eh, atbalstījām projektu Safe House. Tas ir domāts tā kā drošā māja, a, tas ir domāts sievietēm un a, eh, cilvēkiem, kas ir bijuši eksploatēti. Uh, Tas bija rezultāts uh, dokumentam, refer, uh, re, memorandam, uh, kas bija, uh, kurā viena puse bija Slovenijas valdība, un otra uh, puse nevalstiska organizācija. Tātad pilsoniskai sabiedrībai ir ļoti liela ietekme vietējā līmenī, un tā palīdz uh, radīt uzticību, jo daudzās valstīs uzticība neeksistē. Ir runājumi par uzticību pret uh, valstiskām organizācijām, konfliktu vai arī partijasku politiku īstenošanas dēļ. Un tas ir ļoti liels izaicinājums, un parlamenta deputāti ar to saskars, turpinot darbu, integrējot Eiropu. Un viņi ir arī Eiropas integrācijas procesa daļa. Tas palīdzēs šajā ceļā. Paldies, paldies priekšsēdētāj kungs. Paldies par Mariķis Hāke. Kalavēra un Furekungs. Es redzu, ka neviens vairs nevēlas izteikties eh, no jūsu puses. Un noslēgumā es gribētu teikt paldies visiem dalībniekiem par iesaistīšanos šīs eh, priekšpusdienas diskusijās. 2018. gada sākumā AFET komiteja noturēs uzklausīšanu par pārskatu 2000 līdz 2020. gadam finanšu arhitektūru un finanšu atbalsta instrumentiem. Jautājums par to pašu jautājumu. Un es priecāšos jūs tikties ar jums šeit pulksnes 15. pēcpusdienā. Mēs runāsim par ES integrāciju Rietumbalkānu valstīs. Paldies!